Mes chers collègues, bonjour! Ja kolēģi, labdien! Saka priekšsādātāja. Vous êtes aussi au, au sein de la commission transport. Esmu priecīgi jūs redzēt transporta komitejas sēdē. Un visus sirsnīgi sveicu mūsu vidū. Sveicam Nacionālo parlamentu deputātus un, protams, arī Eiropas parlamenta deputātus. Šodien mūsu vidū ir 33 deputāti no nacionālajiem parlamentiem. Deviņi nacionāla parlamenta priekšstādātāji un divi komiteja priekšstādātāji no sešām dalībvalstīm un arī no Norvēģijas, no Zviedrijas. Ir arī Sērbija pārstāvēta mūsu vidū. Šodienas sanāksmes temats mums visiem ir tūs sirdī. Eiropas uh, transporta tīklu investīcijas un mūsu transporta sistēmas nākotne. Mēs zinām, ka Eiropas transporta sistēmai jābūt efektīvai, modernai, tas ir būtiski, jo šī sistēma ļauj mūsu Eiropas pilsoņiem pārvietoties ātri, vienkārši pa visu e- Eiropas Savienību. Tā mēs arī varam veidot saikni ar mūsu kaimiņu valstīm un vēl tālāk. Mums ir e, ekoloģiski sociāli mērķi, tāpat arī ar enerģiju saistīti mērķi, tāpat arī ir runa par pakalpojumu kvalitāti, jo transports ir ļoti būtisks Šodien mēs gatavojam augsnī mūsu mobilitātei nākotnē, tai jābūt ilgspējīgai. Mēs esam pārliecināti par to, ka mēs pie tā nonāksim pateicoties solidaritātei un novatorismam un Eiropas transporta politika, kas tika pieņemta 2013. gadā, paredz panākt savus mērķus un ieguldīt koordinētos centienos visos līmeņos, Eiropas līmenī, arī nacionāla līmenī, tāpat arī reģionāla līmenī. Šodien tas ir liels izaicinājums mūsu priekšā. Mēs ar uh, aizrautību un arī centību tam ķeramies klāt. Mums jāvir šīs investīcijas pareizajā virzienā. Un pateicoties valsts budžetam, ir jāsniedz atbalsts šī tīkla īstenošanai. transporta tīklu investīcija apjoms lielā mērā ir atkarīgs no dalībvalstīm un arī no Eiropas Savienības programmām, kā Eiropas eh, Savienojumības mehānisms. Kā jūs zināt, Eiropas Savienības budžets laikam pēc 2020. gada pat labam tiek apspriests, un tas noteiks, kādi būs mūsu rīcībā līdzekļi, lai investētu transporta infrastruktūrās. Šodien mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem. Būs debats ar Otingeru kungu. Viņš ir komisārs atbildīgs par eh, cilvēku resursiem un budžetu. Un tad mēs uznāsim, ko ir paredzējusi Eiropas komisija transporta nozarei. Pirms ķeramies klāt lielajam tematam, mūsu komisijas vidū vēlos sveikt delegāciju no Moldo, Moldovas, Moldovijas, tas ir reģions no Rumānijas. Jūs esat sveikti mūsu komitejā. Laipni lūgti. Un tūlīt pat ķeramies klāt lielajai tematus daļai transporta tīkli, pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas. Esmu priecīgi sveikt mūsu runātājus, Žanluī Kosonu no komisijas. Viņš ir nodaļas vadītājs, un šī nodaļa ir atbildīga par investīcijām transporta jomā. MUV nu, ģenerāla direktorātā esiet sveicināti Matjo Grošs Viņš ir koordinators uh, austrumu uh, un vidusjūras reģionam. Un Ibanēs kungs, kas ir ekonomists. Liels paldies, ka esat mūsu viesis un ka esat pagodinājis mūs ar savu klātbūtni. Un esmu arī priecīga, ka Klāt ir Marks Van Deiks, viņš ir Rotterdams ostas ārlietu nodaļas vadītājs. Lai labāk organizētu šīs diskusijas, vēlos aicināt Nacionālo parlamentu dalībniekus aizpildīt eh, veidlapas katrai sanāksmei. Tās ir atšķirīgas, un tā jūs varat arī uzdot jautājumus uh, komisijai un Eiropas parlamenta deputētiem, deputātiem kā parasts. Te es domāju arī par jums, Vandekam kungs. Jums pietiks jautājumu uzdošanai vienkārši pacelt roku. Jums nekādi dokumenti nav jāizpilda. Nu jā, tāda ir mūsu eh, sanāksmes kārtība. Un lūdzu, izsakieties kodolīgi, skaidri lai debates būtu dzīvelīgas un lai katra ieguldījums būtu iespējams. Eiropas parlamenta deputāti, pavisam atklāti teikšu, tiks e, ierobežēt divas minūtes. Tātad jūs rīcībā ar divas minūtes. Ja jūs neesat pabeiguši savu uzstāšanos, mikrofons jums vienkārši tiek izslēgts. Jūs esat brīdināti. Lai pēc iespējas lielāks deputāts skaits tiktu pie vārda. Un dārgajiem tūkiem saka priekšsēdētāji, tad būs iespēja ievērot savu darbu laiku. Lūdzu, parlamentārieši, nerunājiet pārāk ātri, lai tulki varētu atbilstoši pārtulkot jūsu sakāmo. Un tāpat arī attiecībā pret jums būšu modra, lai jūs ievērotu jūs laikam atvēlēto, jūs runē atvēlēto laiku, lai mēs varētu izvērst debates. Un tātad uzklausīsim arī Nacionālo parlamentu sakāmu, deputātu sakāmu un Eiropas parlamentu sakāmu, un visi deputāti varēs piedalīties debatēs. Un Nacionālo parlamentu deputāti, kas vēlas piedalīties diskusijās, viņiem ir jāizpilda zilās veidlapas un tad jānodot tās zāles pārmiņi, pārziņiem. Vai spēles noteikumi ir skaidri? Jā, visi ir sapratuši? Nu, labi, tad ķersimies klāt. Un mūsu pirmais runātājs Žans Luis Kolsons, jums vārds septiņas minūtes. Tā tad ieslēdzu pulksteni. Lūdzu. Paldies, Delī kundze. Godātie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms vēlos jums sirsnīgi pateikties par jūsu uzaicinājumu un paldies, ka šodien sapulcinājāt Eiropas parlamenta deputātus un Nacionālo parlamentu deputātus. TNT politika paredz ciešu sadarbību starp mm, mm, Eiropas uh, institūcijām, nacionālajām institūcijām, veidojot politiku. Un šādi pasākumi tāpēc ir ļoti svarīgi. TNT politika pastāv nu no jau 25 gadus. Un, manuprāt, tā ir ieviesus ievērojams izmaiņas. Pirmkārt, dzelzceļa stāvoklis un arī piekļuve ūdens maģistr, iekšējiem ūdens maģistrāliem palielina iekšējā tirgus eh, preču apriti, tātad stāvoklis šai ziņā ir uzlabojies. Otrakārt, savienojumi punkti uz nacionālām robežām ir uzlaboti un pavērusies reģionālās sadarbības iespējas. Te, piemēram, Vīna, Bratislava, Budapešta, Kopenhāgena, Malme šie savienojumi. Treškārt, sabalansēta infrastruktūras attīstība ir nodrošināta visā Eiropas Savienībā un ir iesaistīts arī kaimiņu valstis. Ceturtkārt, desmit tūkstoši kilometri ātrgaitas um, dzelzceļa ir izveidoti Tas ir liels sasniegums, kaut arī tagad pilsoņi uzskata to par uh, normu, lai tie būtu vienkārši ceļotāji vai uzņēmēji. Pietkārt, satiksmes pārvaldības pakalpojumi ir izveidoti, kā piemēram RIS London, uh, iekšējiem ūdens ceļiem un tam līdzīgi. Sestkārt, ir iespēja pārslēgties no viena transporta veidu uz citu, tas gan pasažieriem, gan eh, kargo pārvadājumi svarīgi. Un tur ir progress panāks gan nacionālajā līmenī. Šāds progress pārēdz ilgspējīgas saistības nacionālā līmenī. Transporta infrastruktūra ir ievērojams investūcijas dalībvalstīs valstīs un projektu sagatavošana un īstenošana ir pakļauta nacionāliem noteikumiem un procedūrām. Taču Eiropas Savienības tentē politika paver vēl papildus ES perspektīvu, izmantojot nacionālās perspektīvas, un līdz ar to tiek nodrošināts jaunas iespējas uh, ietekme palielinās, tā ir lielāka nekā tikai nacionālo centienu apvienojums. TNT politika, politika sākās 2013. gadā, un tas paredzēja sadarbības ar dažādiem tīkliem, īpaši pievēršot uzmanību tīklam, kas ir strateģiski īpaši svarīgs, lai panāktu kohēzijas, efektivitātes, ilgspējīguma mērķus un arī mērķi, lai labums būtu visiem lietotēm. Un tāpat arī, arī mērķiecīgi jāveido investīcijas, īpaši samazināt budžeta apstākļos. Ir apritējuši seši gadi, kopš tiek īstenot jaunā TNT politika, un līdz ar to varētu teikt, ka mēs saskaramies ar šādiem izaicinājumiem. Finansējums kuram jaunajam priekšlikumam no Connecting Euro instrumenta jau, jaunās daudzgadu finanšu schēmas ietvaros sniegt finansējumu, kas tad atbilstējas līmeni. Es sīkāk par to nestāstīšu, jo tas jau ir otro diskusiju temats. Koordinēšana pārobežu režīmā, dažādu spēlētāju iesaistīšana, Īpaši tas attiec arī uz reģionālo un vietējo līmeni. Tas ir Eiropas koordinātoru pamatu uzdevums. Groša kungs un Simpson kungs nedaudz pastāstīs par viņu darba aspektiem. Trešais izaicinājums - lielāku un arī mazāku projektu veicināšana. Eiropas koordinātori ir apliecinājuši šo kopīgo pieeju TRAN, jeb šajā komitejā šī gada februārī. Un noslēgumā tentī atbilstība citām transporta politikas jomā, kā piemēram sadarbspēja, drošība, ilgspējīgums un drošums. Piemēram, infrastruktūras uh, darbināšana ar alternatīvo degvielu. Tas ir iekļauts TNT infrastruktūras koncepcijā. Un kas tāds būs ilgspējīgs tikai tad, ja tiek nodrošināta turpināmība pāri nacionālām robežām. Vai arī ceļu drošība, satiksmes drošība, kas būs nākošais mērķis. To arī var izsināt pateicoties infrastruktūrai pārobežu kontekstā. Arī šajā gadienā nozīmīgi loma ir Eiropas koordinatoriem, viņi stimulē iniciatīvu šajā jomā. Cienījamās deputāts, godājumie deputāti, es domāju, te politika, kas apvieno rīcību ES un arī nacionālā līmenī koordinētā veidā, ir nepārprotams apliecinājums tādai politikai, kas ir panākusi ievērojumu rezultātu. Šie rezultāti ir taustāmi, tātad arī redzami mūsu pilsoņiem. Esmu pārliecināts, ka jūs darīsiet visu, kas jūsu spēkos, lai atbalstītu neseno komisijas priekšlikumu par SEF un arī budžetu, kas ir piedāvāts šim mērķim daudzgad finanšu schēmā. Paldies! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Liels paldies Kolsan kungam. Un mēs tūlīt dodam vārdu Groša kungam septiņas minūtes. Man ir septiņas minūtes, lai izskaidrotu koordinātoru lomu deviņos. Uh, Transeiropas tīklu eh, koridoros ir deviņi koordinātori, kuri ir atbildīgi par tā saucamiem horizontāliem jautājumiem par jūras eh, maģistrālēm RTMS. Tie ir lieli izaicinājumi. Protams, mūsu uzdevums līdz 2030. gadām īstenot šo koridoru izveidi Eiropā. Tās ir investīcijas izaugsmē un uh, nodarbinātībā, un tas arī saistās ar klimata aizsardzības jautājumiem. Es esmu koordinators uh, koordinatoram Austrumi vidusjūra, tātad uh, no uh, Vācijas uz, līdz Grieķijai un Kiprai. Mēs esam līdz šim investējuši 80% finansējuma dzelzceļa izbūve, un mēs vēlamies arī stimulēt uh, kravu pārvietošanu no autoceļiem uz dzelzceļiem. Eh, ir eh, investēti eh, Eiropas Savienošanas instrumenta līdzekļi un paredzētais finanses izmantots par 95 procentiem. Un uh, tas ir izskaidrojams ar to, ka dalību valsts bija veikušas visus nepieciešamos uh, sagatavošanas darbus. Un uh, ir 400 projekti, par 400 projektiem šeit runā, un jau pusi ir sagatavot nākamajam uh, Uh, posmam Eiropas savienošana nozīmē ne tikai savienojums Eiropas iekšienē, bet arī uh, savienojumu ar ārpasauli, tā tad ir runa arī par ostām, savienojumu ar uh, valstīm, kuras var kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad tie visi ir tie pamatojumi mūsu darbam. Pārvaldība uh, ir saistīta ar to, ka mums ir saruna partneri gan da, dalību valstu līmenī, gan reģionālā un pašvaldību līmenī. Un mēs liekam akcentu uz to, lai labi informētu par šo projektu un tādējādi nodrošinātu atbalstu projekta īstenošanai. Mēs skaidrojam, kāda ietekme vidējā termiņā būs šīm investīcijām. Un svarīgi ir arī nodrošināt uh, to, lai šīs koordinators netiktu uzsvērts, uztverts kā diktators, bet gan kā palīgs, kā persona, kas veicina šo projektu īstenošanu. Mums ir jāīsteno radoša pieeja un arī nepieciešama praktiska pieredze. Un mēs arī eh, komisiju informējam par to, kā labāk izmantot līdzekļus. Uh, attiecībā uz katru koridoru mēs uh, rīkojam četras tā saucamās fóruma sanāksmes, kur ir iesaistīt, viss iesaistītās puses iekļautas. Un mēs sagatavojām darba plānu šajos fórumos. Un šeit ir piemērs trešajam koridoru darba plānam, kas paredz nākamā īstenošanas perioda prioritātes ja mēs runājam par Eiropas savienošanas instrumenta izmantošanu, šeit ir runa ne tikai par naudu, bet arī konkrētiem projektiem un katrā darba plāna, katrs darba plāns ir jāparaksta katras iesaistītās valsts uh, uh transporta ministram. Tas nozīmē, ka mēs nediktējam neko, bet uh, ka tā ir savstarpēja sadarbība ar valstīm. Un vēl viens komentārs. Mūsu izpratne ļoti svarīgs uh, iemesls ir Eiropas standarti un uh, sadarbspēja. Un, protams, mēs zinām, ka dzelzceļa jomā uh, šeit ir lielas problēmas, un mēs daudz strādājam pie tā, lai vidējā termiņā radītu Eiropas standartus. Un uh, Tas arī stiprinās Eiropas vietu globālā mērogā, arī zinātnes pētniecības jomā. Līdztekus tehniskiem kritērijiem, ka mēs pievēršam lielu uzmanību, tātad RTMS, signālu sistēma dzelzceļā ir ļoti nozīmīga, bet mēs Eh, domājam ne tikai par investīcijām, bet eh, transporta efektivitāte ir saistīta arī ar noteiktu eh, darbības organizāciju, teiksim, ja jūs iekāpjat vilcienā Hamburgā, lai brauktu uz Grieķiju, tad pie robežām vidē jāgaida 20 stundas, lai uh, ieguld miljārdu, lai pātrinātu šo vilcienu kustību par stundu, bet zaudējam 20 stundas pie robežas šķērsošanas, tad ir jāanalizē šī problēma, jāpiedāvā konkrēti risinājumi samazināt šo dīkstāvu pie robežām no 20 uz 2 stundām. Un tāpat Šie reģioni ir ļoti atšķirīgi sociālā, ekonomiskā, politiskā ziņā, bet po, eh, projektu īstenošana apliecina sadarbības vēlmu Eiropas Savienībā. To mēs konstatējam šā koridora kontekstā un kad mēs arī skaidrojam, cik svarīgi ir strādāt kopīgiem spēkiem. Un tieši šī joma ir tāda, kura Eiropai ir jārīkojas, jo Uh, valstis tikai daļēji saskata nepieciešamību veikt investīcijas, bet mēs skaidrojam, ka uh, pievienotā vērtība šim uh, koridoram ir tā, ka, piemēram, investīcijas Grieķijā nāk par labu tāpat laikā Hamburgas reģionam. Tātad ieguvēji esam visi. Un tātad šeit ir ieguvums gan uh, finansiāls, gan arī tas, kā va daudzas valstis sadarbojas. Paldies Kroša kungam. Nākamais runātājs ir Daniels Ibanes. Un jums ir sagatavoti arī slaidi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies! Nu, vai man jāieslēdz slaidi, vai tie, tie, šī viss notiks automātiski?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 Paldies! Lai gan šis ir viens no dārgākiem Eiropas projektiem, par to pilsoņi un uh, deputāti ir maz informēti, tas ir uh, tāds dogmātisks projekts un cena ir 26 miljārdi, un mums tagad jāizvērtē, ņemot vērā budžeta ierobežojums Francijā, Itālijā un Eiropā, vai ir jāturpina šī projekta īstenošana, kaut gan šis dzelst, šī dzelzceļa līnija jau nav joprojām tagad pietiekam izmantot, kaut arī investēts vesels miljārds. Je, ça ne passe pas la, la diapo. Ah, voilà. Euh, Nu, lai attaisnotu šo periodu, tika prognozēts, ka pieaugs pārvadājuma apjoms gan pasažieriem, gan kravām, bet visas prognozes ir izrādījušās nepareizas. 91. gadā bija prognozēta 19 miljonu pasažieru pārvadājumu, šobrīd tie ir 4 miljoni. Uh, 2000. gadā paredzēja 2 miljonu kravas auto pārvadājums pa dzelzceļu, tagad eh, šis reālais skaits ir pa 40% mazāk. 2006. gadā atkal jaunas prognozes, kas ir vēl attālāks no realitātes. 2017. gadā bija paredzēts, ka pārvedīs, tri, pārvedās 3 miljonus kravas auto un 16 miljonus tonu kravu, bet patiesībā pārvadāts tikai viena trešdaļa no prognozes, proti 22 2 miljoni tonu. Un jau patiesi pastāvošais autoceļš no Francijas uz Itāliju apliecināja, ka kravu ap, pārvadājuma apjoms samazinās. Tomēr situācija Šveicē un Austrijā ir atšķirīga. Viņi ir pierādījuši, ka viņi prot pārvadāt kravas un uh, spēj izmantot daudzmodālās uh, transportu. Un gan īsējo, tuvajos, gan tālajos pārvadājumos, un uh, Šveicē un Austrijā kravu pārvadājumu apjoms pieaug, jo pieaug arī IKP bet Francijā un Itālijā šis apjoms samazinās, jo rūpniecības uzņēmumi tiek pārcelti uz citām valstīm. Ja būtu tāda pati krāvu plūsma kā 1992. gadā, tad Eiropas finansējums būtu pamatots, ja Francija un Vācija pierādītu, ka tās spēj strādāt tikpat labi kā Šveica un Itālija. Un pat projekta īstenotāji paši to atzīst. Francijas pārstāvis Meznila kungs uh, norāda, ka uh, tunelis vairs nebūs pārslogots, ņemot vērā pašreizējās tendences un ka ir jāpārskata projekta īstenošana. Un arī Itālijas pārstāvs Foeta kungs atzīst, ka nav uh, vairs uh, apšaubāms tas, ka pirms desmit gadiem izteiktās prognozes, diemžēl, ir izrādījušās nepatiesas. Voilà, c'est l'interopérabilité, comme disait mon voisin. Pour la France et l'Italie, on a des atouts. Tātad Francijai un Itālijai ir trumpji, lai vairāk kravu pārvadātu pa dzelzceļu, bet tas netiek izmantots, jo, piemēram, pie tuneļiem ir noteikta iebraukšanas maksa, kas sadārdzina kravu pārvadājumus pa šo asi par 30%. 80. gados pa šo dzelzceļa līniju uh, kursēja 120 kravas un 40 pasažieru vilcieni. 80. gados bija tikai viens uh, sliežu ceļš un tādēļ bija jāmaina lokomotīvas. Tāpat toreiz bija muitas kontrole un tika zaudētas vēl divas stundas. Bet šobrīd eh, visi šie šķēršļi vairs nav. Tunelis ir paplašināts atbilstoši Eiropas gabarītiem GB1, likvidēti citi šķēršļi, bet eh, tomēr eh, pa šo tuneli tagad cir, brauc sešreiz mazāk vilcienu nekā 80. gados. Un šeit. Uh, Tāpat ir arī tehniski ierobežojumi šajā tunelī. Maksimālais vilciena garums var būt 550 metri un maksimālās svārs 1150 tonnas un līdz ar to arī uh, būtu tomēr iespējams eh, ievērojami palielināt pārvadājumus caur šo tuneli, bet šobrīd pastāvošās līnijas jauda tiek izmantot tikai par 60%. Ja ar šodienas tehnisko aprīkojumu Francija un Itālija varētu izpildīt izvirzīto mērķi līdz 20, 2050. gadam 50% kravu pārvadāt pa dzelzi dzelzceļu. Neviens neapšāba to, ka Francijai un Itālijai ir jāpilda eh, Eiropas līgumi, ir uh, Tātad 50 panti, 3 nolīgumos ir parakstīts memorāns par finansējumu, ir notikusi vēstuļa apmaiņa, bet nepastāv uh, šajos līgumos nekāda soda klauzula un uh, ir paredzēts tikai uh, arbitrāžas lēmums. Līdz ar to, protams, ir jāīsteno līgumi, bet tu pilnībā. Francijas un Itālijas saistības ir uzbūvēt uh, tuneļa um, šā koridora kopīgo daļu, bet ne tikai šo tuneli. Francija apņēmusies uzbūvēt par 14 eh, kilometriem garāku tuneļa daļu nekā Itālija. Un ja Francija neizbūvē paredzētos 33 km, tad Itālija var atteikties sekt papildu izmaksas. Un ir uh, nepieciešams nodrošināt pilnīgu finansējumu apjomu, lai uh, uzsāktu uh, šos darbus un tos pilnībā pabeigtu. Kā jūs redzat, šie parakstītie līgumi, diemžēl, netiek ievēroti. Tāpat arī jautājums. Uh, rodas par, uh, nu, praktisko pieeju šim, šim dosjē un šādi apgalvojumi, piemēram, ka uh, pabeigšanas darbi tika uh, pasniegti kā sākuma uh, dar, uh, darbi, lai saņemtu nevis 40, bet 50% finansējumu. Var arī jautāt, uh, Tātad, kurš ir gatavs uzņemties papildus parādu slogu, ja uh, prognozes ir izrādījušās nepareizas. Un, uh, piemēram, uzņēmums, kas izmantoja Perpiņānas Figēras Uh, savienojumu pēc uh, trīs uh, gadu darba ir uh, nonācis uh, pie e, bankrota. Un tā tad e, jāatzīst arī, ka visas Francijas valdības ir norādījušas, ka e, šis tunelis ir ekonomiski nepamatots. Tas nozīmē, ka ir jāaptur projekta īstenošana un saskaņā ar parakstītiem līgumiem. Ir uh, Eh, iespējams arī samazināt eh, kravu pārvadājumu pa autoceļiem bez papildu izmaksām, izmantojot jau pieejamo infrastruktūru. Pateicos uh, transporta komiteju, ka uzaicinājāt mani un ļāvāt izteikties. Paldies Danielam Ibanēzam. Un tagad vārds Markam Van Daikam, kurš pārstāv Rotterdamas ostas uh, ārlietu nodaļu. Tā man arī cībā ar šā tādu slaidu, varbūt izvaros vairs tos tad arī iedarbināt. Paldies! Un paldies, ka uzaicinājāt mani šo sanāksmi. Tiešām priecājos būt šeit jūsu vidū un informēt jūs par, par šo svarīgo tēmu. Īsti par Rotterdamas ostu un kopumā par ostu lomu šajos transporta koridoros. Rotterdams osta tātad. Esam ļoti liela, tāda ievērojama osta Eiropas rietumos. Tātad viena no lielākajām Eiropas ostām. Un, eh, ja mēs strādātu tikai Holandas tirgu un vien, mēs nekad nebūtu kļuvuši par tikai ārējumu ostu. Tā kā iekšējais tirgus, eh, kopējais tirgus noteikti ir eh, sekmējis Rotterdams ostas izaugsmi. Otrkārt ir svarīgi apzināties, ka, iecinoties šajos skaitļos, mēs redzam, ka Mums ir svarīga loma arī reģionā, runājot par darba tirgu, par eh, darba vietām. 80 tūkstoši darba vietu ir tiešā vai tiešā vietā saistīts ar ostas darbību šajā reģionā. Tāpat arī mēs ievērojami papildinam Nīderlandes eh, IKP. Nu, šeit eh, atkal redzēt ainu ar konteineriem, nu, makroekonomiskās politikas daļa, bet tā tikai trešdaļa no krabām, ko apkalpojam pārstrādātās ir beramkrāvis, kas saistās ar, piemēram, um, kodos spēkstaciju un pārstrādes uzņēmumu darbību, kas visi atrodas Rotterdams stūmā. Tā kā mums ir gan, mēs esam gan uh, pārvadātāji, gan loģistikas speciālisti. Bet uh, konteineru apjoms, protams, ir būtisks. Uh, konteineru daudzums mērams miljonus. Tātad, sacīt arī par citām ostām, Hamburgu, Antverpenu un tā tālāk par Marseļu un, un, un uh, Vidusjūru. Tātad uh, šeit uh, ir tāda tā kā kombinācija no vienas puses rūpniecisko ostu un no otras puses loģistikas centrs. Un te jūs redzat, kādus reģionus mēs sasniedzam. Oranžā krāsā Hamburga vēl haba. Antverpenē, Rotterdam, Hamburga. Bet eh, ne tikai šīs trīs valsts tiek, tiek pārklātas attiecīgi, bet, eh, nu, faktiski visa Ziemeļrietuma Eiropa. Tas pats attiec arī, arī uz Baltijas jūras ostām, reģioniem. Nu, nu, ostu loma pārobežu tirzniecībā ir uh, nenovērtējama. Rotterdama ir saistīta ar trīs transporta koridoriem. Uh, Reinas, Ziemeļjūras un Baltijas, Baltijas jūras koridori. TNT politika ir eh, svarīga, tā ir jāturpina. Tur vēlos deputātu lomu, tātad uzmanību vērst šo jautājumu. Šis koridors noteikti uzlabo Eiropas eh, Savienības nozares konkurētspēju. Mēs veidojam pamat infrastruktūru, bez kā neiztikt eh, mūsdienu konkurences apstākļos. Protams, mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem. Paskatīsimies Rotterdamas dažādiem transporta modeļiem un, un savienojumu ar iekšzemi Nu, 48% joprojām notiek ar smagām automašīnām, 42% ar bažām, jau tātad iekšzemes uh, ūdeņiem, un tikai 12% ir ar dzelzceļu. Un uh, dzelzceļa jaudas noteikti būtu tuvākajos gados jāuzlabo. Tas ir tāds liels izaicinājums. Un te jūs redzat, uh, kādus projekts mēs pamazām attīstam. Šeit ir plānos tilts. Ieskatīsties, tad tilts, protams, vēl nav izbūvēts, tā ir tā, datorgrafika. Tas ir milzīgs projekts, ko TNT ietvaros arī sponsorē Eiropas Savienība. Atcerēstai savienojums, kas nodrošinās to, ka dzelzceļa pārvadājumiem ir uh, glūts uh, pārvadājums uz, uz iekšzemi, pārsvarā uz Vāciju. Nu, tālāk, protams, uh, ir problēma tātad vāciešu pusē, kā viņi tālāk norganizēs transportu, bet tas ir lielāka jautājums. Uh, Nu, lai sekmētu dzelzceļa pieslēgumus, mēs mēģinam uh, stimulēt uh, dzelzceļa saslēgumus starp Rotterdamu un iekšzemi, un tādēļ, lai dažādo transporta modeļus. Tas nozīmē, ka mēs paši investējam tādos uh, saslēgumu projektos, lai atbalstītu pārvadātājus, operatorus, lai būtu šie, šie, šie šatlu pārvadājumi, kas pagaidām sastāv zināmas galvas, galvas apzinām problēmu. Tālāk pārējiem uz citiem modeļiem, uz, uz, uz citiem transporta veidiem. Uh, Digitalizācija šeit jāpiemina. Transporta saslēguma ilgspējīgums. Šeit ir divas politikas. Eh, digitalizācija, lai nodrošinātu saslēgumu ar iekšzemi, ir eh, optimizēti, ka tiek sniegta visa informācija dažādiem operatoriem, pārvadātājiem, ostām, um, transporta pārvadātājiem tā tālāk. Tas viss šķiet eh, loģiski, bet nu, darba vēl pilnas rokas. Pirms varēsim šīs eh, labās loģiskās tehnikas izmantot transporta optimizēšanai, bet tā ir viena no mūsu prioritātiem tu, tuvākajiem gadiem. Un, protams, jāstimulē arī alternatīvo degvielu izmantošana, ko starpībā TNT Rotterdam ir investējusi eh, lielākajā alternatīvo enerģiju terminālā. Sevišķi eh, kontinentu tuvajos ceļos, bet cerams, ka arī, arī, arī Eh, starpkontinentālajos pārvadājumos eh, šie energoavoti tiks nu, izmantot zem vairāk. Tālāk, lūk, eh, pētījums, kas ir veikts par jūras ostām. Pirms diviem mēnešiem tika veikts šis pētījums. Esam to nosautījuši uz visiem parlamentiem. Infrastruktūras investīcijas vajadzības un finansējuma izaicinājumi Eiropas ostām. Tā saucās šis pētījums. Un te visiem mūsu pārvaldniekiem mēs vaicājām, nu, kā tad ir lielākā izaicinājuma tuvākajiem gadiem, tuvākajā nākotnē. Aptuveni 37 no viņiem aptaujātiem tātad uh, informē, ka investīcijas pamata infrastruktūrā joprojām ir iztrūkstošas, tātad, tātad TNT uh, iztrūkumi visos deviņos koridoros vēl vērojam. No otras puses jaunas investīcijas gan digitālajā, tātad elementā, Hamburgā, piemēram, viņi investē tajā 5G jaunā interneta tīklā, tātad Rotterdamā mēs mēģinām investēt eh, energo infrastruktūrā aktīvāk, eh, lai aktīvāk izmantotu eh, tātad siltuma avotus, piemēram, lai varētu tātad centrāla apkur pilsētā uzlabot. Nu, tā, tā ir daži no izaicinājumiem. Nu, šis, šis saslēguma koridors 2.0 saistībā ar TNT, TNT pamatnoteikumi jāsaglabā. Bet jāinvestē arī nākamajā paudzē, koncentrēties uz digitālu infrastruktūru un energoinfrastruktūru, kas ir nepieciešams ilgspējas nodrošināšanai. Tā, es iesākumā sacīju, ka ostas spēlē būtisku lomu pārobežu sadarbībā un garā transporta koridoru apkalpošanā, kas sākas un beidzas ar ostām bieži vien. Pēdējā TNT tikai 10% no līdzekļiem tiek piešķirti ostām. Un šeit mēs redzam, ka lielākā daļa atbalstājas kā dzelzceļiem, ko mēs atbalstam. Mēs esam ir nepieciešams atbalsts, bet vienlaikus arī ostas eh, nu, nedaudz tiek apdalītas. Tās eh, nevienmēr atzīst par, par eh, reāliem labākiem iekšzemes saslēgumu sekmētājiem, sekmētāju faktoriem. Tā kā nākamajam plānošanas periodam es ceru, ka tas tiks ņemts vērā. Un visbeidzot, priekšstādētāji, pēdējā, vēl, pēdējā pusminūte. Uh, jaunajam CF2 priekšlikumam, kas ir svarīgākais mūsu ieskatā. Izaicinājumi tikai ostām, bet uh, loģistikas eh, ķēdēm nu, kopumā ir tātad digitalizācija un, uh, un energo infrastruktūra. Tā kā šiem nolkiem arī būtu jāatvēl līdzekļi no CF2 fonda. Otkārt, um, veicam daudz pētījumu, bet galā beigās nepieciešama arī īstenošana. Nu, domāju par uh, programmu apvāršas 2020 vai kāds tas būs tālāk. Horācija vai, vai kā citā to sargs tur ir nepieciešams piestrādāt to mēs pēc. Uh, domāju, tas pat par sevi saprotams, ir nepieciešams papildus investīcijas valsts infrastruktūrā. Ja? 40% no budžeta, tātad šeit tiks atvēlēti digitalizācija un energoinfrastruktūras uzlabošanai. Paldies! Liels paldies par uh, to, kā pastāstījāt par Rotterdamas ostu. Tagad uzsāksim debates. Un vispirms došu vārdu uz divām minūtēm Bada kungam no Rumānijas. Lūdzu, celiet roku, lai es varu jūs uh, ieraudzīt. Lūdzu, uh, sveicam jūs uh, komitejas sēdē, vārds jums. Labdien, sveicināt visi, paldies par iespēju šeit viesoties un arī jūs uzrunāt. Es sākumā vēlos sacīt, ka um, Rumānija um, plāno īstenot tātad būtisku infrastruktūras uzlabošanas plānu lielām investīcijām. projekti mūsu kopējā tāžu transporta masterplānā ir domāti infrastruktūras uzlabošanai līdz uh, 20. gadam, aktīvi pie tā strādājam. Pamata infrastruktūras finansēšana, sevišķi transporta infrastruktūras finansēšana, ir viens no Romānijas uh, prioritāriem jautājumiem patreizējai valdībai. Ja domājot par uh, finanšu satvaru pēc 20. gada, mēs ceram saņemt papildus atbalstu. Kohēzijas politika ir viens no svarīgākajiem finansēšanas avotiem un instrumentiem, lai dalību valstīm uh, dotu iespēju gūt papildus investīcijas uh, transporta jomā. 14. gadā Tallina tika panākt vienošanās par transporta koridoriem. Šai sakrā vēl sacīja, ka TNT core, tātad šis pamat tīkls, uh, Rumānijā šī tīkla, tīklā ietilpstoši elementi ir plānoti tātad pabeigt līdz 30 gadam, bet budžeti joprojām iztrūkst. Plānotais budžets eh, atpaliek no optimālām. Rumānija varētu pabeigt darbu pie šiem transporta koridoriem, par pamatu infrastruktūru. Nu, tagad ir vidusposms 14. 20. gada eh, šajā te plānā, un nu, gluži pēc grafika mums viss neiet. Es sevišķi runu par cefa eh, līdzekļu apgūšanu, tad nedaudz atpaliekam. Un lielākās problēmas ir līdzekļu apgūšanai, kā jūs droši vien ziniet, ir, eh, ir šķēršļi un normatīvas sastībā ar valsts atbalstu. Valsts atbalsta normas bieži vien ir sarežģītas. Mūsu valdība nesen pieņēma um, lēmumu um, atvieglot valsts atbalsta uh, noteikums atbilstoši 17. gada decembrī uh, pieņemtajiem um, Eiropa padomus secinājumiem. Jauni elementi 14. un 20. gada plānā ir tādi, ka pirmo reizi Rietumu un Austrumu Eiropai vairs nav atsevišķi projekti, bet ir kopēji projekti. Tas ir ļoti labi. Vēlos paust savu cerību, ka arī pēc 20. gada nākamajā plānošanas um, un arīcības uh, projektu fāzē saņemsim papildus atbalstu. Paldies! Paldies, Boda kungs, jūs uh, pārsniedzāt divas minūtes, un tādēļ es aicinu tomēr visiem nepārsniegt šo laiku, lai būtu vairāk iespēju uzstāties. Tagad Boķa kungam vārds no Latvijas. Bienvenue, la parole est à vous. Teicā mūsu vidū, vārds jums lūdzu. Uh, labdien! <clears throat> Es tātad esmu Ines Boķis, pārstāvu Latvijas parlamentu un strādāju tautsaimniecības komisijai. Es gribētu uzsvērt, ka Latvijai tāpat kā mūsu kaimiņu valstīm ļoti būtiski ir turpināt attīstīt un pilnveidot TNTT pamattīklu autotransportam. Bet īpaši svarīgi Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir uzbūvēt Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica, kura caur Poliju savienot trīs Baltijas valstis ar Eiropas Savienību. Šis savienojums ar Eiropas Savienību ir ļoti nozīmīgs – un pirmām kārtām no strateģiskā, jā, arī politiskā, ekoloģiskā un ekonomiskā viedokļa. Mēs visu šo dzelzceļu gaidām un ceram, ka tas viss īstenosies plānotajos termiņos. Un man ir jautājums Delī kundzei un viņas kolēģiem transporta un turismu komisijā. Vai arī jūs uzskatāt Rail Baltica par vienu no prioritāriem virzieniem, kurš obligāti jāuzbūvē paredzētajos termiņos, nodrošinot arī vajadzīgo finansējumu? Paldies! Merci beaucoup. Liels paldies. Un tagad vārds Ailas Senders kundzei. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt mums iespēju uzklausīt šīs prezentācijas un piedalīties diskusijās. Tas ir ļoti eh, labs piemērs visam tam, kas izdarīts un arī izaicinājumam, kas stājas mums priekšā. Es esmu ēna referenti manai politiskai grupai par ziņojumu par laiku par 2000, pēc 2020. gadā Mēs visi esam vienisprātis par to, ka pašreizējais budžetā paredzētais finansējums neatbilst ambīcijām, kuras esam izvirzījuši pagātnē. Citiem vārdiem sakot, lai izveidot pamat eh, tīkla koridorus, nerunājot vēl par globālo tīklu. Un vēl ir dažādi projekti, kas ir nākuši klāt. Komisija Nu, nevienmēr ir atzinusi, ka tie ir jauni projekti, bet skaidrs, ka finansējums ir nepietiekams. Nu, labi, ir, protams, ierobežojumi budžeta ziņā, un tomēr tas nav pietiekami. Tātad mēs te pievēršamies būtiskām lietām. Jā, tā ir. Ja mēs paraugāmies uz šiem koridoriem sīkāk, tas ir jādara. Progress šai jomā ir taustāms Progresam jānorisinās eh, visiem vienojoties, lai mobilitātes pakotnes noteikumi, kuras piedāvo, piedāvā komisija atrisinās eh, problēmas, kas ir dalību valstīm savā starpā. Tas eh, attiec, protams, arī uz ietekmi uz vīdi, uz sabiedrisko apspriešanos. Nu, sīkāk par to nestāstīšu. Tās koordinators ir vajadzīgs otkārt, ir jānodrošina, ka nauda, finansējums var mm, pavērt jauns iespējas, jā, ir subsīdijas, bet tad ir vajadzīgi arī tādi apvienošanas instrumenti un uh, finansējums privātām institīvām. Līdz finansējumam nav jābūt uh, papildus logam suverānu, suverēnu valstu budžeta deficītam. Tā mēs, piemēram, esam zelta likumu. Un vēl ir ļoti svarīgi atzīt, ka dažos gadījumos nacionāla programma un Eiropas programma ir saskaņots. Mēs nevaram uh, uh kaut ko Briselē pieņemt, kā piemēram šis uh, Lions un Turīns tunels, lai atklātu, ka Parīzē, piemēram, tā nebūs prioritāte. ir jānodrošina, ka programmas periodam sasniedzam savas beigas ir vienota koncepcija starp to, ko piedāvā Brisele un to, ko piedāvā dalībvalsts. Paldies! Otusona kungs lūdzu. Kungs no Zviedrijas. Kur jūs esat? Jūs rīcībā divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sverijas eh, jūpāk. Paldies. Uh Eh, es eh, gribētu uzsvērt eh, Zviedrijas apņemšanos arī piedalīties TNT tīklu attīstībā, izvēršanā un gribu norādīt, ka ir nepieciešama atbilstoši tehniski risinājumi un ka nevar pieļaut kompromisu starp savienojumu vai sadarbspējas ziņā jo, ja eh, ir trūkumi sava darba spējā, nu to eh, mēs redzam, ko tas nozīmē šodien eh, Zviedrijā, ja nav bijušas pietiekamas investīcijas, tad tas rada arī atbilstošu risku. Un tāpat jāskatās, jāpārskata arī noteikumi par valsts atbalstu, uh, lai varētu nodrošināt atbilstošu info, investīciju apjomu. Un es gribētu arī kolēģiem no dalību valstu parlamentiem norādīt, ka saulēcīgi ir jāveic arī subsidiaritātes pārbaudes. Piemēram, Zviedrijā mēs esam izteikti izteikuši iebildumus pret 4. līdz 6. pantu TNT, un mēs uzskatām, ka arī ir uh, jāsakārto uh, dalību valstu iestāžu darba metodes un jāņem vērā arī reģionu autonomija un jāņem vērā arī pašvaldību tiesības. Uh, jo uh, pretējā gadījumā uh, var nonākt līdz tiesu darbiem un uh, šis process var ievilkties. Paldies! Merci beaucoup pour votre attention. Paldies par jūsu uzstāšanos. Tagad vārds. Malodinovičs kundzei. Labdien, esat sveicināti. Jūs esat no Serbijas. Lūdzu, jūs rīcībā divas minūtes. Thank you. Thank you. This is our first time here. <laughs> Jā, paldies. Tā ir man pirmā reize šeit. Dargie kolēģi, priekšsēdētāji, mūsu piedalīšanās šajā sanāksmēs ir ļoti svarīga dažādu apsvērumu dēļ, tāpēc, ka norisinās iestājas sarunas eh, Serbija un eh, tāpēc, ka arī Serbija ir svarīga ģeo, ģeoloģiskā mm, eh, situācija. Mums ir trīs teritori, kas dodas pāri cauri mūsu valstī. Sērbija centīgi strādā, lai panāktu Eiropas saimnības standartus transporta politikas jomā un īstenot arī TNT regul, regulējums, īstenot TNT projektus. Mēs tā esam arī iesaistījušies um, connectivity darba kārtībā. Mēs um, speram konkrētus soļus nacionālā un reģionālā nozīmes līmenī, lai uzlabotu arī transportu un pasažu uh, enerģētikas. Uh, Uh, sektors. Mēs esam paredzējuši līdz šī gada beidām, gaidām, beigām noslēgt TNT koridoru, kas mums uzticēt. Un tad mēs sāksim arī pirmo intermodālo terminālu Bal Belgradā. Mājā mūsu parlaments pieņēma tiesību aktus uh, visiem transporta veidiem, un lai transponētu arī direktīvas izpildīto prasības. Mēs esam ratificējuši vienošanos par transporta veidiem kopienas izveidi 2017. Eh, gada beigām, un tas parāds pastāvīgi uzlabot transporta infrastruktūru mūsu reģionā. Divas minūtes, vai ne? Izdevās. Merci beaucoup pour votre intervention. Paldies par jūsu uzstāšanos. Tagad vārds mūsu eh, komitejas priekšsēdā vietnākam Dominikam Rike. Paldies priekšsēdētāji. Paldies runātājiem par viņu lieliskajām runām. Runājot par Connecting Europe mm, instrumentu, es saprotu, ka tur ir bijis pārāk maz finansējums piešķirts, taču es vēros, vēlos uzsvērt, ka ārkārtīgi um, efektīvs ir šis instruments. Ir paredzēta operatīva aģentūra, koordinātori, kas darbojas ļoti labi dalībvalsts iesaistās, taču, kā jau tiek norādīts, da, dažkārt rodas jautājums, vai tās to dara labdarīgi, labprātīgi, ir dalībvalsts, ka tās iesaistās kā partneri. Kad tiek piedāvāti juridiskie, tehniskie, operatīvie līdzekļi, operatīvie līdzekļi tāda eh, projekta virzās priekš, tas ir skaidri. Eiropas projekta apliecina pievienoto vērtību. TNT projekts šo Connecting Europe instrumentu padara par veiksmi stāstu, ko neviens nenoliedz. Ne šeit, nevienā citā Eiropas Savienības dalībvalsts galvaspilsētā. Es domāju, ir jāsaglabā šis veiksmes tās gars varbūt ir jāvienkāršo procedūras, jāpiedāvā arī līdzekļi, kas veicina koordinēšanu. Un operatīvo fāzi jānodrošina, ka īstenošana ir nesarežģīta un skaidrs, ka rezultātam jābūt redzamam, vienkāršam. Eiropas centralizētā metode tiešās attiecībās ir apliecinājusi savu efektivitāti. Šis instruments ir kārt, ārkārtīgi veiksmīgs, bet varbūt tad varētu individualizēt dažus, eh, dažus instrumentus, sastāvdaļus, kas varētu nākt īpaši par labu kādai valsts, piemēram, RTMS. Paldies, Rīgai kungs, Delgado kungs, vārds jums. Sí, buenas tardes, señora presidenta, señorías, desde el... Labvakar, dāmas un kungi. No Spānijas valdības Mēs plus mēs vēlamies parlamentam sacīt, ka mēs uzskatām, ir ļoti svarīgi iesaistīt šajā Eiropas politikā. Tā ir ļoti efektīva un eh, konsekventi atbilst eh, vienotajam tirgumu, veicina eh, cilvēku un preču, cilvēku pārvietošu preču aprit. Spānijā mums ir īpaši jāpacenšas, lai veicinātu vienkāršot šo stīklus. Uh, Tas attiec arī uz mūsu teritoriālo kohēziju. Mēs atbalstam Atlantijas koridoru, Vidusjūras koridoru, jo tie dodas cauri visiem mūsu autonomajiem reģioniem. Mēs esam gandarīti eh, redzēt, ka nesen komisija izskatīja Spānijas priekšlikumu paplašināt dažus koridors Atlantijas un Vidusjūras koridoru un iekļautos jaunajā regulā. Un tad tiek veidots tīkls starp veselu virkni Spānijas pilsētu. Ir arī saikne paredzēta ar Kanārijas salām un Balēāru salām. Mēs varam iekļaut pēc iespējas vairāk spēlētāju ilgspējīgā projekta, un mēs ceram, ka arī Eiropas parlaments mūs atbalstīs. Ceram, ka panāksim sekmes 2020. gadā. Ir svarīgi arī veicināt kravas pārvadājums. Mēs esam uh, līderi pasažieru ātrgaitas transporta ziņā. Mums ir vajadzīgs labs transports, uh, mums ir jāveicina uh, savienojumi ar ostām, lai mums ir šī intermodēlā pieeja starp ostām, dzelzceļu un autoceļiem jāveicina arī satīrs starp TNS, lai nodrošinātu pilnā, pilnīgu savietojumību. Paldies, Dargado kungs! Kamateros kungs, lūdzu. Kur jūs esat, Kamateros kungs, jautā priekšsādātā? Esat sveicināti transporta komitē, lūdzu, vārds. Paldies, priekšsādātā. Paldies arī par uzaicinājumu. Grosa kungs runāja par Orientīst med koridoru, tajā piedalās arī mūsu valsts, taču vēlos uzsvērt, ka tas ir, tā ir vienīgā programma, kurā piedalās mana valsts saskaņā ar šiem norādījumiem regulā, mm, kurā iekļaut šī programma. Arī mēs izstrādājam nacionālo transporta programmu līdz 2023. gadam. Un eh, tāds vidusposms ir ir 2027. gads. Ir paredzēts arī, eh, paredzēta elektroniskā eh, biļešu sistēma, eh, arī citi elektroniski, elektroniskās jums uzlabojumi paredzēts, ka līdz martam tas tiks noslēgts. Taču mūsu valsts īpaši nelabojas ar savu dzelzceļa. Mums vairāk ir attīstīta uh, aviācija. Tāpēc, ka arī mums ir tāda ģeogrā, tāds geogrāfiskais izvietojums, kāds tas ir, salas un, un arī kurniecība ir īpaši attīstīta. Mūsu valsts ir dabīgi, dabīgais ceļš pretī uh, uz Eiropu, tas ir enerģētikas. Uh, Eh, mezglas eh, būtisks turisma galamērķis, arī ievērojams kuģniecības centrs. Es biju priecīgs dzirdēt eh, kaimiņieni no Serbijas. Mēs vēlamies, lai tas būtu arī miera un uh, miera um, mītnē, un mēs sas, un nu, nav sakritība, ka visam nesen parakstījām vienošanos ar bijušo Dienaslāvijas republiku. Vandika kungs pamato teica, ka pārvadājumi pa jūru tiek nedaudz par zemu vērtēti, taču varu vairāk pastāst eh, šīs problēmas kontekstā. Uh, es varētu lūgt, lai mēs raugāmies ne tikai uz kravas pārvadājumiem pa jūru, bet arī uz pasažīru pārvadājumiem. Te mēs arī redzam saikni ar turismu. Tāda arī ir nozīme kurniecībai. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Paldies, Kamaterosku! Krāmerkungs, vārds jums divas minūtes. Paldies, paldies! Um, Mēs esam vienīgais, vienīgā nosaka, kopš 90. gada ir pieauguši izmeši, un tāpēc ir kaut kas jādara, nu, un pētījumi jomā Droškungs teica, ka 80% iet eh, dzelzceļam procentu, bet eh, ja mēs skatāmies uz dzelzceļa projektiem, kā tad tiek sadalīta nauda, tad, tad eh, nu, Liela un Turīna, piemēram, tas izmaksā 12 miljārdus, un Francijas valdība saka, tagad, tagad nē, 26 miljārdi, nu nav nekāda problēma, 14 miljārdus tur atskaitīt, bez tā Berlīna un Breslavu. Uh, ir 50 km, kas nav elektrificēti, un tas maksā tikai 100 miljonus. Un divas puses stundas ceļš, un, un, un tas pātrināts saslēguma ar, ar Krakavu un, un, un, un, un citām vietām, un gadiem ilgi tas netiek darīts. Miljardi tiek investēti, investēt Eiropas dzelzceļu, pastamies tieši kā, tad ir tā tāda mozaīka, un, un, un bieži vien tie iztraukumi ir tieši uz robežām, jo dalība valsts un komisija. Uh, nespēja noteikt eh, prioritātes, eh, savest kopā Eiropu, eh, starp tātad Briseli un, un, un, un Franciju, kur, kur ir, attiecīgi, aģentūra 800 metru iztrūkums, kur, kur, kur nevar tātad aizklāt. Un tā, un tā vietā, lai braukt stundu, tagad jābrauc trīs stundas. Man ir viens cits piemērs starp Franciju un, un Vāciju, Freiburga un Kolmāra ir. Uh, Tātad eh, tilts, kas tika sagrauts pēdējā pasaules kārā un joprojām nav atjaunots. Lūk, šajā virzienā mums jāstrādā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka tikai 5% no pasažīriem, dzelzceļa pasažīriem, eh, bauda ātrvilcienu dzelzceļus. Pārējie ceļo lēt, daudz lēnāk. Un, protams, jādomā arī par lieliem projektiem. Rail Baltica, piemēram, tika uzdots jautājums. Tas ir brīnišķīgs projekts. Nu, nu, un, un, un tas, ja mēs to salīdzinām ar Lionas Turīnas, tātad dzelzceļu, tad Rail Baltica mums ir daudz nemaksā patiesībā. Un mums tiešām ir jāinvestē pārobežu projektos, tādus kā Rail Baltica. Tas ir svarīgi, lai Eiropa varētu augt un zelt kopā. Arī ņūkotiņo. Paldies, Krāmērkungs, turpinām darbu. Nu, neaplaudēsim lūdzu komitejas sēdē. Nesāciet lūdzu aplaudēt pat, ja ir nu, izņēmumi pieļaujami. Labi, turpinam darbu. Un tagad vārds Kolokovska kungam no Polijas. Vārds jums divas minūtes. Priekšstādētāji. Mēs atbalstām jūsu komitejas darbu nu, transporta joma tiešām ir nozīmīga, un es arī pateicos uh, jums par to, ka atbalstāt svarīgu infrastruktūras projektu īstenošanu, uh, lai varētu savienot Ziemeļa Austrumu Eiropu ar uh, Eiropas lielajām galvaspilsētām. Tāpat vēlos uh, pievērst arī jūsu priekšsēdētāju un uh, deputātu uzmanību aksija uh, ziemeļi, dienvidi, tātad tā, uh, Eiropas uh, ziemeļi un Eiropas dienvidi. Es vēlētos uzsvērt Karpatu koridoru šai kontekstā. Tas uh, tiešām palīdzētu pēc iespējas īsas tranzīta ceļus izveidot arī uz Baltijas valstīm un uh, nodro, tas būtu svarīgas transporta maģistrāls austrum Eiropa, Donava, Baltijas valstis, uh, pārējā Eiropa tiktu savienots. Un arī zīda ceļa e, iniciatīva ir ļoti e, svarīga šajā kontekstā. Tā e, palīdzētu veidot sinerģijas ar, starp Austrum Eiropas valstīm, lai mēs varētu veicināt ekonomikas izaugsmi un uh, tirzniecību starp Eiropas austrumiem un pārējo Eiropas daļu. Autoceļi, dzelzceļi ir jāizbūvē. Gribu pievērst jūsu uzmanību vienam projektam, uz ko pieteicāmies pagājuši gadu. Ātrgaitas vilciena savienojums no Tallinas, caur Baltijas valstīm, caur Poliju, uz Grieķiju un tālāk uz Turciju Eh, šis eh, pasākums ir ļoti svarīgs. Un eh, tas sasaucas ar infrastruktūras projektiem šajā jomā, tīpaši dzelzceļa attīstībā. Šis ātrgaitas dzelzceļš būtu ļoti nepieciešams. Tas palīdzētu savienot uh, austrumus un ziemeļus ar dienvidiem. Tas veicinātu ekonomikas attīstību, nodarbinātību, stiprinātu Eiropas Savienības lomu austrumos. Pēc otrā pasaules kara un uh, kaitējumu, ko ir uh, piedzīvojušas vai postījumiem, ko ir piedzīvojušas Austrum Eiropas valstis, mēs eh, tādēļ arī prasām jūsu atbalstu šim projektam. Jālonen kungam vārds sveicam uh, mūsu komitejā un uh, mums, mēs tikāmies arī Somijā un runājām, vai jūs vēl atceraties mūs? Jā, runāšu somu valodā. Mēs uh, runājām par Baltika Tas ir svarīgi arī Somijai. Elbaltika būtu arī jāsasniedz Helsinki, tātad jāsavieno uh, Tallina ar Helsinkiem un pēc tam jāsavieno ar uh, jau uh, pastāvošiem savienojumiem uz uh, Uh, Ziemeļu ledus okeānu un uh, tālāk arī uh, tas veidotu savienojums ar Āziju. Līdz, līdz tad mums ir arī dzelzceļa jomā jāizveido šāda infrastruktūra. Somijā ir iespējams iegūt finansējumu autoceļu izbūvei un valstis kā Somija nesaņem pietiekamu atbalstu. Mums vajadzētu padomāt par stimuliem, lai piesaistītu investīcijas uh, šādu projektu īstenošanai, kas nāktu par labu visai Eiropai. Es runā, es domāju, ka mums ir jāmeklē jaunas atbalsta formas, lai pātrinātu darbu, uh, Tāpat laikā vēlos arī atgādināt, ka mēs tagad runājam par tradicionāliem transporta veidiem - autotransportu, dzelzceļu transportu, bet tagad pasaulē attīstās jaunās tehnoloģijas, mūs sagaida straujas pārmaiņas. Uh, Eh, tagad, piemēram, šis hiperloop projekts, arī eh, bezpilotu lidmašīnu, jeb dronu izmantošana ar vien vēršas plašumā. Tādēļ par to arī būtu jāpadomā TNT kontekstā. Paldies. Lavstrom kungs. Neredzu jūs pagaidām. Jā, sveicam. Paldies priekšsādātājiem uzvarētāji, kas vēlas būt eh, priekškalā eh, nākotnes kuģošanā, viņiem jāmeklē vidē mm, tātad draudzīgi risinājumi. Un eh, ziemeļu valsts šeit priekškalā mēs investējam jaunās tehnoloģijās un inovācijās, kas var samazināt emisijas un uzlabot efektīvāku kuģu darbu. Un um, sašķidrinātā dabasgāze pirmo reizi tika izmantota Somijā un Zviedrijā lai um, tātad palīdzētu pie piekrastes eh, kuģiem darboties. Mūsu līdzdalība um, dažos projektos bija sākārtīgi svarīga. Motorways of the Sea ir viens šāds projekts, tātad jūs eh, šoseis, ja jūs lieceļ, ir svarīgi, lai šis projekts arī turpmāk saņemtu finansējumu. Jaunajā daudzgad finanšu schēmā ir paredzēts papildus finansējums zinātniskiem pētījumiem, kas varētu sniegt papildus atbalstu kurniecības attīstībai un pārējai uz dekarbonizāciju Eiropā. Uh, Bet eh, nemazāk svarīgi ir šo projektu īstenošana, kā Van Dēka kungs eh, norādīja. Liela nepieciešamība tāpat arī gan pilotprojektiem, gan dažādiem testiem, pārbaudēm, kur neiztiek bez Eiropas finansējuma. Finansējums šajā jomā arī radīs papildus darba vietas un izaugsmē Eiropā. Tas ir nepieciešams savienībai, lai nosargātu mūsu vadošās eh, lomas, ko mūsu jūtā, kurniecības klāstērs joprojām bauda. Mēs um, ražojam um, un augstās tehnoloģijas um, kurniecībai esam šeit vieni no vadošiem pasaulē. Tāpat arī atzīst realitāte. Tas, ka, respektīvi, jūrā tā dažādās Eiropas vietās atšķiras. Baltijas jūrā, piemēram, uh, ūdens ir sēkls, um, tā ūdens, tātad tā, tā, uh, sāls saturs ir uh, salīdzinoši neliels, bet tas ietekmē arī to, kā darbojas kuģi, tātad senskrūps un tā tālāk. Somija ir tāpat vienīgā piekrastes valsts pasaulē, kur visas ostas pilnībā aizsalsta parasti ziemas laikā. Uh, Un eh, tātad apmēram 100 dienas eh, jūra aizsalas dienā. Līdz ar to ir nepieciešami um, attiec, nepieciešams attiecīgs aprīkojums, eh, bet līdz ar to kuģi paliek arī smagāk, tie patēri vairāk degvielas, pat tiem izmantojam idejām visjaudzīgākās tehnoloģijas. Svarīgi atcerēties, ka Tātad, eh, domājot par šo loģisku lēmumu, ka Eiropa atšķiras un nevajadzētu sodīt, eh, ne, tātad nosakot jaunas kritērijas, nevajadzētu sodīt tos, kuri atrodas ziemeļos. Paldies! Paldies par jūsu uzstāšanos, Demonte kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Never. Ļoti svarīgi ir šī uzklausīšana, vēlos pateikties visiem, kas uzstājies. Šī sanāks mērķis ir sniegt mums informāciju un sniegt iespēju apspriesties. Protams, tas ietekmēs arī mūsu politiku, taču pat labam nedaudz esmu pārsteigta un arī vīl, vīlusies. Vīl Ibanēs kunga, eh, kunga vārds parādās programmā, taču, diemžēl, viņš nevarēja ierasties šies. Viņš ir galvenais, kas vērš pret Lions Turīnas eh, dzelzceļu. Un viņš arī bija cieši saistīts ar uh, Eh, diskusijām, konfliktiem par šo projektu. Mm, lai mums būtu debats, mums arī jāzird arī eh, pretējais viedoklis, citādi šī ir tāda vienpusē, šīs vienpusējas debats. Tad man ir jautājums jums, kāda ir alternatīva, kas varētu pastāvēt? Es vēlos saņemt reālu atbildi. Kādi ir iespējamie iebildumi no ekonomistu viedokļa? Un tad, Prošakungs, kad runa, runa par Balkānu koridori. Kā, kādi ir kritiskie punkti neatrisinātie jautājumi jūsu skatījumā? Un vēl es vēlos zināt, vai ir investīcijas no Ķīnas, un, ja tās pastāv, tad kāda ir to loma investīciju? Paldies, Montekundze, un pēdējais uzstāsies Tegiņška kungs, vārds jums lūdzu. Liekas, ka jūs te, liekas, ka jūs te plēšat jokus eh, priekšstādētā pēc tam, bet nu labi, saprotu, ka šī ne tikai uzklausīšana, bet arī dialogs ar mūsu nacionālo parlamentu kolēģiem. Nu, tad eh, dažus komentārus gan jums, gan tad arī kolēģiem izteikšu. Pirmkārt, mūsu Latvijas kolēģiem, protams, Real Baltica ir prioritāte. Un tā ir pamatot prioritāte jāpanāk uh, progress pēc grafika un tā. Uh, es, es bijušais uh, Baltika koordinators un, un ļoti labi ieklausīties Latvijas politiķi, kuram ir tāda pozitīva un entuziastiska attieksme. Tā kā tiešām liels paldies. Tālāk Romānijas kolēģim mēs nenošķirsim Austrum Eiropas, Rietuma Eiropas, Centrāla Eiropas tirgus. Ir tiešais tirgus un tā ir savas prioritātes. Un šai sakarā. Mēs esam tiešām sastopēji saslēgti, un, ja nē, tad, kādā ziņā tā, tāds ir tas mērķis panākt sastopējus un saslēgums. Uh, Tas jāskatās tā kompleks līdz ar to. Un visbeidzot, eh, pēdējais komentārs eh, kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. Es esmu CERF eh, referents, viens no referentiem katrā ziņā. Turpmākajās nedēļās būtu labi, ja jūs arī nāk ar savām idejām, kur jūsuprāt šis CERF fonds projekts varbūt nav tik labi sastādīts, kur kaut kā iztrūkst. Jums arī pašiem savu lomu šeit spēlējam, tā kā jūs kā daļbalstu parlamentu varat šeit vēl paspēt iesaistīties. Mums joprojām te ir daudz darba priekšā, gan legislatīvā, gan nelegislatīvā viedokļa raugoties. Un tagad pie mūsu paneļa eh, runātājiem. Tātad TNT, eh, protams, ir panākums stāsts. To nevar noliegt. Bet uh, eh, Vandēka kungs gan norādīja, vismaz uz slaidiem skaita, ka rekomendācijas attiecībā par CF2, tā kā un visiem pārējiem kolēģiem tur pie prezidija vēlos uh, sacīt, uh, nu, kā tad pietrūkst, jūsuprāt? Kas mums būtu vēl jāatrisina pēc jūsu domām? Uh, Un um, gadu nu, no jums atbild, bet uh, Van Dēka kungam uh, vēlos pavēcēt. Tas tā sauktās blending, uh, dažādu transporta modeļu savietošana. Nu, uh, osta pēc, pēc uh, definīcijas strādā, lai gūtu peļņu. Tātad no vienas puses jūs uh, vēlaties gūt uh, peļņu, uh, bet uh, no otras puses vēlaties piesaistīt papildus finansējumu. Nu, pakomentējiet. Vispēcot, uh, Mēs no koņiem sacīja, ka 60-40 jaunā attīstība un modernizācija tām būtu jābūt līdzsvaru sadalījumam, bet tas ir no, par Eiropu kopumā. Un kā tad tas uh, izpaustos, uh, piemēram, jūsu ostā? Tas varbūt ir pēdējais jautājums jums visiem. Vai būtu nepieciešama papildus vienkāršošana elastīgums, runājot par, par teiksim, piekļuvu foniem? Paldies! Merci beaucoup, monsieur Teliņškā. Ka... Lietas paldies Teliņškas kungam. Tiešām uh, tika uzdot ļoti būtiski jautājumi, un mūsu viesiem ir. Uh, vai viesrunātājiem ir eh, arī ļoti ierobežots laiks, katram divas minūtes. Sāksim ar Kolsankungu, kurš pārstāv komisijas uh, nodaļu DigiMove ģenerāldirektorātu. Paldies priekšsēdētāji. Nu, neatbildēšu uz visiem uzdotiem jautājumiem, bet uz atsevišķiem jautājumiem teikšu Rīgē kungam, ka Connecting Europe Eiropas Savienošanas instrumentā ir pārredzēts uh, stiprināt uh, Eh, koordinātoru lomu. Un es domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā. Tālāk par eh, šo pretnostatījumu, ko dažkārt eh, dzirdam runājot par lieliem un maziem projektiem. Šāds pretnostatījums ir nepamatots. Mēs strādājam pie koridoriem, pa kuriem plūst milzīgas satiksmes plūsmas. Un uh, Eh, tas eh, ne, un mēs uzskatām, ka uh, Eh, Rail Baltica ir ļoti svarīgs gan no transporta, gan strateģiskā viedokļa, un tas pievienos beidzot Eiropai eh, Baltijas valstis gan transporta ziņā, gan eh, pilsoņu pārvietošanā ziņā, un mēs nedrīkstam atteikties, tā būtu rupja kļūda, ja mēs pārtrauktu projektu īstenošanu. Tālāk Del Monte kundze gribu teikt par Lionas Turīnas tuneli. Es uh, Nu, negribu runāt uh, pretī uh, iepriekšējiem runātājiem, bet gribu teikt, ka tomēr nepiekrītu paustajam viedoklim, jo pašreizējā infrastruktūra nevar nodrošināt pietiekamā mērā satiksmes plūsmi uz uh, vidusjūru. Šeit ir daudz argumentu, daudz faktu varētu stundām ilgi stāstīt. Un tālāk minētais minētās izmaksas neatbilst uh, um, patiesībai. Tātad šeit uh, bija runa par 26 miljārdiem, bet ir jāiekļauj vēl arī pievadceļi, tā kā tās ir kopīgās izmaksas. Ne tikai šis tunelis tā maksā. Un mēs Uh, aizstāvām šo projektu. Tas ir Eiropas projekts. Tas nav vienkārši kaut kāds projekts, ko izsno Liona, Turīna vai Francija un Itālija. Tas ir Eiropas līmeņa uh, projekts un šīs transporta plūsmas apjoms ir milzīgs. Lūd. Paldies Kolsona kungam. Tagad vārds Groša kungam. Paldies priekšsēdētāji Es tikai gribu piebilst par Lionu Turīnu un teikt, ka viens no lielajiem trumpiem uh, vai priekšrocībām šai TNT uh, politikā ir tas, ka mēs strādājam, domājot par 2030. gadu un neieslīgstam šī brīža nacionālā līmeņa diskusijās. Un to es konstatēju arī uh, savā tunelī. Uh, es atvainojos savā mm, šajā koridorā, kur daudzas, eh, daudzās valstīs ir nomainījušās valdības, bet prioritātes tika saglabātas, tā skaitā arī Grieķijas gadījumā. Tālāk runājot par investīcijām, mums ir jāraugās uz pievienoto vērtību arī cilvēkiem, kas dzīvo gar šiem koridoriem. Un šeit ir svarīgi runāt arī par struktūru fondiem nav jēga savienot A punktu ar B punktu, ja mēs nepievēršām uzmanību tiem, kas dzīvo ar šo savienojumu. Un tas uh, arī nodrošina papildu vērtību uh, savien, uh, Eiropas Savienošanas instrumentam. Tālāk par Balkāniem. Mēs aicinām domāt tātad par savienojumiem, uh, neieveikt investīcijas tikai kaut kādai vienvirziena kustībai, bet jādomā par saikni ar Eiropu, kāda būs nākotnē. Un jādomā arī par tehniskiem kritērijiem, lai nodrošinātu tādu darbu spēju ar Eiropu, lai rīt nebūtu jārisina vēl papildu tehniskās problēmas. Un tālāk par Ķīnas investīcijām. Nu, es paudīšu savu personisko viedokli. Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem runājot par Ķīnas investīcijām, jo tā it kā ir lēta nauda ar uh, īstermiņā, bet tas viss mums nākotnē var izmaksāt ļoti dārgi. Tātad tie, kas piesaista šos līdzekļus, uh, tiem būtu jādomā par ilgtermiņa, nevis īstermiņa stratēģiju. Protams, mēs kā uh, Uh, koordinātori nevaram daudz runāt par uh, šādu filozofiju, bet mēs uh, redzam reģionus, kur ir īstenot projekti pēc Eiropas kritērijiem, kāda tur ir kvalitāte un kāda ir kvalitāte, ja izmanto citi kritēriji. Un es domāju, ka mums ir jā domā pozitīvi arī nākotnē par sadarbību ar struktūru fondiem, uh, lai nu, tas, paveik, tas, ko mēs darām, kļūtu vēl vērtīgāks nākotnē. Paldies Grošu kungam. Tagad vārds Ībanēs kungam. Paldies. Nu, jūsu jūsu iebildumus no nu, būtībā apstiprināja arī Kolsona kungs. Tātad bija man arī oponents, ko jūs vēlējāties. Nu jā, nu, tika runāts par 21. gadsimta izaicinājumiem un izrādās, ka gan šveicieši, gan austrieši, attiecīgi 1500 un 1300 metru augstumā, ir spējuši atrisināt multimodālā uh, transporta izaicinājumus. Tātad Itālijā šai maršrutā Uh, brauca 120 vilcieni, tagad tas ir par 120, uh, tātad tikai 30. Tātad visas šīs transporta plūsmas samazinās 75% uh, kravas automašīnu brauc pa uh, ceļiem. Tātad šeit vienkārši viss ir jāsaskaita, jāsarēķina. Un es gribu teikt, kundze, jūsu politiskie uh, Eh, piekritēji ir sarakstījušos nolīgumus starp Franciju un Itāliju. Tātad eh, pagājušajā gadā mēs eh, izsludinājām tādu kā pārtraukumu šai īstenošanā, un arī Itālija paziņoja, ka tas viss ir jāpārskata, Eh, pēc vēlēšanām, bet runa ir par tiem līgumiem, ko jūsu draugi ir savulaik sarakstījuši un kas tur ir ierakstījis. Francija apņemas maksāt piesreiz 5 miljārdus vairāk par šo infrastruktūru nekā Itāļi. Un eh, ja Itāļi vēlas ieguldīt vairāk šajā pārobežu tunelī un neprasa neko pretī, nu bravo varam tikai teikt, bet vai tas tā būs? Un, ja runājām par tādiem aktīvistiem, jūs mani tā nosaucāt, nu, tad es gribētu teikt, ka Francijas valsts dienesti un administrācija to visu ir uh, konstatējuši tā tad. Uh, finanšu inspekcija, valsts kase, valsts kontrole, uh, Uh, stratēģiskās orientācijas padome un citas uh, struktūras, visas ir paudušas negatīvu viedokli par šo projektu. Tie nav nekādi aktīvisti, tā ir Francijas valsts centrālā administrācija. Un jau 20 gadus viņu izdarīties secinājumi tika ignorēti. To ignorēja gan Eiropas Savienība, gan attiecīgi arī valstu valdības, bet, nu, tagad es domāju, ka vajadzētu Francijas un Itālijas valdībām īsti izdiskutēt šo jautājumu un nolēmt, ko darīt, jo 75% kravu tiek pārvadāts pa autoceļiem šobrīd. Paldies, paldies Ivanēs kungs, Van, Van Dijk kungs, vārds jums. Nedaudz rezumēšu. Vispirms vispārīga informācija par daudzgadu finanšu schēmu, kur ir paredzēta 100 uh, uh, biljonu, miljardu eiro pētniecībai, novatorismam un tādu vēl citu līdzekļu dažādu projektu īstenošanai, un uh, rodas jautājums, vai īstenošanai nevajadzētu paredzēt lielāku budžetu. Nu, tad tas ir jautājums saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu. Un tad vēl ir pētījumi, ka pēdējo 5 gadu laikā tikai 4% no finansējuma dodas uz ostām, un nevienmēr visi projekti ir uzskatīti par pārobežu projektiem, dažkārt tie ir vienkārši vietēji līmeņa projekti. Eiropā vairākas postas, eh, ostas ievērojami ietekmē pārobežu tirzniecību. Piemēram, varētu stimulēt Roter, tā kā mēs darām Rotterdamā, um, dzelzceļa pārvadājums, kraus pārvadājums. Arī tas projekts ir uzskatāms par ārobežu, pārobežu projektu. Tā tas būtu jāskata un nevienmēr tas tā notiek. Mēs uh, vēl arī uzsvērām tālāku punktu. Mums vēl gadu noris, norisināsies sarunas par sevi. 40% tiek uh, atvēlēti SEF modernizēšanai. Šādu pieeju atbalsta arī Rotterdams osta, ņemot vērā izaicinājums saistībā ar enerģijas avotu mājiņu un digitalizāciju. Arī mēs atbalstām šādu finansējumu sadalījumu. Jūs jautājāt par uh, dažādu veidu uh, blendēšanu. Jūs teicāt, ka mūsu spriekšu dzēna pēļņa. Jā, mēs esam visnotaļ caurskatām, mūsu uh, budžets ir caurskatāms, vai mūsu ostas ir ienesīgas. Nu, redzēsim, mēs ceram, ka pēc diviem, trim gadiem būs vairāk caurskatāmības, tā mēs redzēsim, vai tā ir e, jauno regula arī paredz plašāku caurskatāmību tāds komentārs par uh, ienesīgumu. Jā, Rotterdams uh, osta ir ienesīga. Kalandas tilts, kas tagad ir mūsu galvenais projekts. Vai jūs lūdzu varētu pabeigt savu uzstāšanos? Seš, 60 miljonu uh, subsīdijas un uh, līdzekļi nāk no dažādiem avotiem. Ja jūs paraugāties uz reitingu Rotterdams ostā, tad um, tās um, atdeve no ieguldījuma nevienmēr ir viennozīmīga. Paldies! Es domāju, jūs varat uh, aplaudēt mūsu runātājiem. Toutes vos questions nous amènent aussi à poser des vraies questions. Tas mums, mums liek uzdot reāls jautājums. Es domāju, ka šodien jautājums par finansējumu infrastruktūrai nav skatāms tāpat kā agrāk. Mums ir jāskatās, kāda mums ir izaicinājumi. Izvēle projekti, kurus izvēlamies, tiem jāņem vērā caurskatāmības aspekti, jo mūsu izvēli atbalstīs mūsu pilsoņi. Tā te ir runa par viņu ikdienas dzīvi. Un tad jautājums, kas parādījās, ko uzdeva Delgado kungs, ļoti svarīgs jautājums. Vai kravas automobīļi uz dzelzceļa, vai tā ir mūsu prioritāte? Jā, jo te ir runa par klimatu, un mums ir jāievēro mērķis par CO2 izmešu samazināšanu. Mēs esam pārakstījuši lielu vienošanos, kur devē par Parīzes vienošanos. Un tagad transporta jomai ir jāuzver, jāuzņem savu atbildību, un ziniet ko? Mēs vēl esam ļoti tālu no tā. Tā tad ir jāpātrina mūsu virzi. Jo mēs nestrādājam tikai paši mūsu interesēs, bet arī mūsu nākošo paauģu un planētas nākotnes interesēs. Tad mums ir jāatrod jaunas struktūras. Mēs runājām par Lionas un Turīnas savienojumu. Ir dažādās valstīs projekti, kas rada problēmas. Tie rada problēmas. tāpēc, ka nav atrasts tas veids, kā visas iesaistītās puses, arī tās, kas ir pret šādiem projektiem, varētu izteikties. Domājot par perspektīvu nevis 5-10 gadu griezumā, bet tālāk. Jo šie projekti nav īstenojumi viena <laughs> sasaukuma laikā, un arī šie projekti vispār ir raugās tālākā nākotnē. Tie ir ilgspējīgi tādas infrastruktūras. Tas ir tam raksturīgs. Nu, tagad būs otrās diskusijas. Katrā ziņā paldies visiem, kas uzstājās. Es aicinu nākošos runātājus tribīnē. Izaicinājumi un perspektīvas laikam pēc 2020. gada attiecībā uz ieguldījumiem un infrastruktūrām transporta jomā. Hololei kungs, um, MUV ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, lūdzu, nāciet. Monsieur Dunet. Dunet kungs, eh, mobilitātes projektu mm, nodaļas vadītājs. Monsieur Dunet, donc vous êtes... Dunet, kungs. Eiropas investīciju bankas um, mobilitātes projektu nodaļas vadītājs. Et monsieur Brian Simpson. Brian Simpsons. Viņš ir Eiropas koordinators jūras maģistrālēm. Jūs varēsiet tūlīt pat atbildēt uz jautājumu par jūras maģistrālēm. Bez tālākas kavēšanās dodu vārdu līdz pat Hololei kungam, mūvu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram un es aicinu, dārgie kolēģi, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu deputāti, aicinu jūs piedalīties debatēs. Un, lai piedalītos debatēs, jums jāizpilda oranžā veidlapa, ja, ja vēlaties uzdot kādu jautājumu. Je vais vous demander un peu de silence, autrement, il y en a qui vont sortir de la salle. Tie, kas eh, nepiedalīsies diskusijās un tagad runājas, lūdzu, dodaties prom no šīs telpas. Si vous avez des questions, chers collègues députés nationaux, il vous suffit de... Nacionālo parlamentu deputāti, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, aizpildiet oranžo veidlapu. Hololai kungs, vispirms uzstāsieties jūs, Digimove, vārdā jūs rīcībā septiņas minūtes. Paldies. Thank you. Uh, thank you very Paldies! Paldies, priekšstādētāji, priecājos būt jūsu vidū. Esmu gandrīz, dāmas un kungi, par šo iespēju uzrunāt jūs un uh, runāt par tik svarīgu jautājumu kā infrastruktūras finansēšana. Nav šaubu, ka šī diskusija ir aktuāla, saulēcīga. Jūs sevišķi sakojot tam, ka nesen tiek pieņemta komisijas priekšlikuma transporta finansēšanai. Uh, nākamā Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta ietveros. Iesākumā atgādināšu tās svarīgākās investīciju vajadzības, ar ko saskars Eiropa. Kopējās investīciju vajadzības 23 gadam tiek aplēsts aptuveni 500 miljārdu uh, vērtībā TNT uh, pamata tīklam, lai to pabeigtu līdz 30 gadam. Tālāk, 150 uh, uh, tū, tātad miljardi, tūkstoši miljardi kopējām transporta investīcijām. Uh, Tā ir skaitā arī visaptrošais tīkls. Ja vēlamies um, pātrināt uh, pārēju uz uh, inteliģentu un zemu emisiju uh, transportu, sevišķi urbānu zonās, tad būs nepieciešams papildus investīcijas. 1,8% no IKP, kopējā Eiropas IKP ir investīcijas infrastruktūrā, kas ir zemāk nekā nepieciešams. Un tā, daudz zemāk nekā pirms globālās finanšu krīzes, tā kā ir nepieciešams atjaunot šo īpatsvaru Mēs nepietiekami kompensējam par tiem gadiem, kad investīcija bija par maz, tā kā šeit ir liela izaicinājuma. Uz šī, pret, uz šī fona komisija ierosina transporta infrastruktūru atbalstīt visvien eh, spēcīgāk eh, pēc 20. gada. Te būs virkne Eiropas Savienības finanšu programmu un institū, in, instrumentu. Ne tikai Connecting Europe instruments, bet arī Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kohēzijas fonds, jaunais eh, instruments, apvārsnes Eiropa kā arī InvestEU, kas ir Eiropas strateģisko investīciju fonda pēstecis. Lūk, tā kā ir visi šie instrumenti, kur mērķis ir sakmēt investīcijas, augstas darbas pilsētas infrastruktūra, lai saslēgtu visu Eiropas reģionus un nodrošinātu drošu un ilgspējīgu infrastruktūru taustāmiem ieguldījumiem Eiropas pilsoņiem un uzņēmējiem. Svarīgi arī uzsvērt, ka bez Eiropas Savienības atbalsta privātiem uzņēmējiem un, un dalībvalstu iestādēm nereti trūkst iniciatīvu. Uh, Nu, stimulu. Nu, Un mēs nerunājam par nepietiekamiem uh, līdzekļiem, bet arī trūksta stimulu lieliem pārobežu projektiem. Nepieciešams, uh, eh, sakmēt, Eiropas eh, projekts, kas ir savstarpēji tāds saslēdzami, tāpēc ir nepieciešams Eiropas atbalsts augstas pievienotās vērtības projektiem Eiropas līmeņi, līmenī, kas jau piesaistīt investīcijas vienu no citiem avotiem, tā, tā skaitā no privāta sektora. Lūk, tā kā tas iztrūkstošais um, ķēdes posms. Um, Mēs dzirdējām, ka Zvaigznājā pārāk maz e, tiek investēts, un tādā Connecting Europe instruments. Nu, un tā jā, ir pieejams dažādas iespējas arī nākotnē, cerams, tās tiks izmantotas. Tātad šis instruments, e, Connecting Europe, līdz 20 gadam ir apliecinājis sev kā efektīvs instruments, to aktīvi izmanto, tas dod e, konkrētus rezultātus. Vairāk kā 20 miljārdi CEF līdzakļu tam veltīti 433 projektiem. Nu, Aptuveni 46 miljārdi e, kopēja investīcija tiks mobilizēta Eiropā. 96% no pieejamiem grantiem jau ir piešķirti. Lūk, tagad 18. gada vasarā, un principā visa nauda jau, jau ir piešķirta. Serfa svarīgākie projekti ir tie ar pārobežu perspektīvu, un daži no tiem mums labi zinām, tuneļi un ir e, Baltika tā skaitā. 11 miljārdi no kohēzijas e, fonda budžetiem arī tiek apsaimniekots F eh, kontekstā. Un 100% no šiem līdzekļiem jau ir um, at, atvēlēti konkrētiem projektiem. Tas liecina par to, cik liela ir interese par CEF finansējumu, arī par to, ka atcīmredzot instruments eh, ir sekmīgi izstrādāts. Tālāk no 21 līdz 27 gadam, um, nu atkal ir eh, diezgan daudz projektu izstrādāts, kas ir paredzēti. Komisija rosina jaunu ambiciozu priekšlikumu šai sakarā CF2 eh, programmai transporta nozarē. 30,6 miljardi eiro tiek paredzēta laika posmam, tas ir attiecīgi, ko es pieminēju, 27 gada, apmēram par 30% vairāk nekā patreizajā periodā. Un šeit vēlos uzsvērt um, parlamenta svarīgo un pastāvīgo atbalstu. Tātad jūs esat atbalstījuši Connecting Europe uh, Facility, jeb CEF, uh, Un eh, mūsu priekšlikums eh, šim cefram lielā mērā saskan ar eh, jūsu šī gada 31. māja rezolūciju par transporta pīlāru un cefu nākotnē pēc 20. gada. Un šie skaitļi tātad kopēja aploksne 12,8 miljardi eiro, kohēzijas aploksne 11,3 miljardi un pilnīgi jauni līdzekļi 6,5 miljardi, tātad aploksne militārajai mobilitātei. Atbilstoši Savienības saistībām īstenot Parī, Parīzes nolīgumu, komisijas priekšlikumā figurē arī vismaz 25% tātad mm, atvēlēšana klimata mērķu sasniegšanai. Un CEF būs, šeit būs būtisks instruments. 16% no šīs aploksnes tiks atvēlēta klimata mērķu sasniegšanai. Koncentrēsimies uz Transeiropas tīkliem. Un īpaša prioritāte būs uh, pārobežu saslēgumi un iztrūkstošie uh, posmi TNT uh, kortīklos, kas jāpēc līdz 30 gadam. Un tieši tur mēs meklēsim šo pēstasību kontinuitāti, lai noslēgtu darbu pie svarīgākiem pārobežu projektiem. Vienlaikus mūsu priekšlikums liek daudz spēcīgāku uzsvaru uz infrastruktūras modernizāciju. Šeit ir jāstrādā pie Eiropas Savienības tādiem projektiem kā Cezara vai NTS Digitalizācija tālāk, tā ir jāizteno visās jomās. Mēs vēlamies kalpot kā katalizators mobilitātei, automatizācijas jomā, moderna integrācijas jomā un jaunu mobilitātes pakalpojumu jomā. Mūsu tīklam jābūt drošākam, noturīgākam, un tā skaitā arī pret dabas katastrofām. Jaunā programmā aktīvāk izmantos sinerģijas efektus starp transportu, digitālo jomu un investīcijām energoinfrastruktūrā. Īpaši koncentrēsimies uz inovatīviem infrastruktūras risinājumiem, kā e-mobilitāte, uh, elektromobīļu uz, uz, uzlādes stacijas un tā. Vēl ir jauna dimensija, uz kuru atsaucos militārā mobilitāte. Tas ir svarīgs uh, jauna institīva komponents, kas tiek ierosināti tātad uh, aizsardzības sadarbības kontekstā. Tā atbalstīsim dolās lietošanas transporta izmantošanu, proti infrastruktūru, kas nepieciešama militārai mobilitātei, kas balstās arī uz civilās jomas vajadzībām. Šī infrastruktūra būs izvietota trans Eiropas tīklos, un līdz ar to tas dos iespēju gan ātrāk uh, pabeigt uh, darbu pie šiem tīkliem, gan arī uzlabos uh, militāro aktīvu un, un, un karaspēku labā mobilitāti uzlabos. Tā kā abas jums būs ieguvēji gan transports, gan mūsu sadarbība aizsardzības politikas jomā. Daži vārdi par uh, InvestEU. CEF līdzekļus papildinās innovatīvi uh, finanšu avotu un jaunais InvestEU fonds 11,5 miljardi tiks atvēlēti ilgspējīgas eh, attīstības eh, infrastruktūras projektiem, tur, kur tirgus īsti nestrādā, kur pietrūkst investīciju. Daibāsts arī var piedalīties šajā fondā, piedāvājot projektus, kas eh, domāti konkrētām vajadzībām. Lai uzlabotu privātu sektoru līdzdalību transporta infrastruktūras finansēšanā nākamajā daudzgad finanšu uh, Mm, Sēmā jāstrādā tā saucamie blending risinājumi, kur tiek sapludināti dažādi fondi, CF līdzekļi, mm, citi Eiropas eh, līdzekļi, tāpat arī eh, finansēšana no dalībvalstīm, no bankām vai privātbankām. Mums tagad ir visnotaļ pozitīva pieredze ar šo līdzekļu blendēšanu, tātad miksēšanu, ja vēlaties, tātad CF eh, līdzekļi tiek apvienot ar, ar citiem finansējuma avotiem. Šī pieredze ir pozitīva un turpināsim to gūt arī tālāk. Noslēgumā, rezumējot, vēlos jūs pārliecināt, ka turpināsim meklēt jaunus veidus, kā maksimāli efektīvi izmantot valsts līdzekļus, optimizēt dažādas procesus un pieņemsim visaptrošu pieeju investīciju vajadzībām un esošiem projektiem. Tātad projektiem jābūt labi sagatavotiem, tas ir absolūti izšķiroši, mums arī attiecīgi konsultanti pieejami, jo bez kvalitīvi sagatavotiem projektiem nav iespējams uh, nodrošināt to, lai šie projekti gūtu finansējumu beigās. Un um, mūsu nu, dati liecina par to, ka tiešām dalībvalsts to labi izprot. Tās aizvien labāk ir sapratušas, kā sagatavot kvalitīvas projekts un godāt attiecību finansējumu. Eiropas Savienība, kas uh, aizstāv um, un uzlabos infrastruktūru, ir tieši tas, kas nepieciešams. Šeit reiķinamies ar jūsu atbalstu. Reiķinamies arī dalībvalstu atbalstu. Cerams, ka jūs atbalstīsiet spēcīgus finansēšanas instrumentus infrastruktūra projektiem nākamajā desmitgadē. Paldies! Liels paldies uh, Hololai kungam! Un tagad vārds Gevijam, Gevinam Danetam, kurš uh, pārstāv Eiropas investīciju bankas uh, mobilitātes projektu nodaru. Viņš ir Paldies, priekšstādētāji! Priecājos būt jūsu vidū! Eiropas Investīcija banka atbalsta Eiropas projektus no jau 60 gadus. Nu, un, lūk, 60 gadi zīmīgs skaitlis tiešām. Nu, banka ir viena no sākotnēm Eiropas institūcijām, kas tiek izveidota pēc Romas līguma. Tā, tā, tā ir jūsu investīcija banka, tā pieder dalību valstīm. Patiesībā tā ir vienīgā starptautiskā finanšu institūcija, kas ir visu dalībvalstu un tikai dalībvalstu rīcībā. Nākamais slaids, jā, ļoti labi. Jā, tad, tad eh, kam man jāpamāja, lai dabūtu nākamos, lai tur kaut kur labi. Pērn eh, tā tad vairāk kā 78 eh, miljārdus eiro esam investējuši dažādos es projektos, visdažādākajos tautsvencības sektorus. Tas, tas ir tiešām ievērojams panākums, ievērojams sasniegums. Un nu, patiesībā Eiropas investīcija banka ir viens no sekmīgākajiem finanšu instrumentiem, kas jebkad ir izveidots, jo, nu, par 20 miljārdu eiro ir mūsu pamatkapitāls, un 60 gadu gaitā mūsu bilants ir pieaugusi līdz uh, eh, 500 miljārdiem eiro. Nu, lūk, tā kā, tā kā cilvēki runā par finanšu instrumentiem, neaizmirstiet, ka Eiropas Investīcija banka ir viens no šādiem vissekmīgākajiem finanšu instrumentiem, kas ir jebkad izveidots. Nākamais slaids. Ah, tagad arī pats var tos pārslēgt. Nu, kolosāli, visu kontrolēju. Tātad gadu gaitā mēs esam izstrādājuši savu produktu portfeli no aizdevumiem, kas ir viens no mūsu svarīgākajiem avotiem. Tas ir tāds blendings, ja aizdevumu ap, apvienošana citiem finanšu resursiem, ir sevišķi komisijas finansēm. Un tagad komisijas vārdā mēs tāpat arī veicam konsultatīvus pasākumus, konsultējam daļu valsts un projektu attīstītājus, kā tad labāk izstrādāt šos projektus Un nu, šeit ir virkne iniciatīva, kas jau tika pieminētas. Dažs no tām varbūt jūs pazīstiet. Tad Henriks pieminēja šo mūsu, tātad, ko tad tālāk EPEC, Jaspers, EPEC, kas ir tātad arī privāto partnerību atbalsts, ko izmantojuši daudz laivu valsts. Šīs funkcijas turpinās, un tātad konsultācijas ir būtisks mūsu darbības elements tagad. Gadu gaitā mūsu atbalsts transporta nozarei Ir aptuveni 12 miljārdi aizdevumos ik gadu. Un tas attiecas visām transporta nozarēm. Ja visām nozarēm stīk, bet aptuveni puse no aizdevumiem ir eh, dzelzceļam. Vai tas būtu eh, tātad vietējais, eh, tātad metro vai, vai, vai starppilsētu, starpvalstu dzelzceļš. Atbalstam, protams, arī citas transporta nozares, kā jūs to redzat šeit. Un daži vārdi par FC FC fondu daudz būsiet dzirdējuši par tā saucamo Junkera plānu. Un nu, šis sākotnējais Junkera plāns tiks eh, būs izsmelts, tas ir bijis tik sekmīgs, ka tagad tas ir pagarināts, bet eh, nu, pamatā doma tāda, ka banka ir piešķīrusi aptuveni 350 miljārdus papildus investīcijās, kam ir piešķirtas komisijas garantijas, tātad, eh, lai to iegūtu, un tagad šī programma pagarināta. Un jaunais mēģis ir savākt vēl 500 miljārdus eiro Nu, tātad atbalsta investīcijās visām nozēm transportām ir sava, savs īpatsvars kaut kā 25 miljonu aptuveni, aptuveni papildus investīcijās uh, transporta sektoram. Domājot par nākotni, nu, saskaramies ar daudziem izaicinājumiem transporta nozarēm. Un tos visus jūs noteikti arī labi pazīstiet. Lielākais izaicinājums ir, protams, finansējuma, pie, piekļuvu finansējumam. Esam dzirdējuši daudz diskusiju par to, vai finansējumi pietiek vai nepietiek. Nu, tā vienkāršā patiesība ir tāda, ka Eiropa ir par maz investējusi transporta tīklos. Apmēram desmit gadus investīciju ir tiešām katastrofāli pietrūcis kopš finanšu krīzes laikiem. Nu, ir sakrāsies tā, tāda iekavēto, iekavēto darbu saraksts. Un, un, um, Un te investīcijas, tātad uh, investīcija trūkums ne, neuzrādās varbūt uzreiz, bet pamazām. Nu, tagad pat šās vecajās dalībvalstīs, nevis ne, ne, pa jaunajām, tas tiešām kļūst par tādu reālu krīzi. Uh, Nu, šis neizpildīto darbu saraksts to papildināja ilgtermiņa finansējums, kas nepieciešams nozarei, un tad vēl papildus jaunie projekti. Tā kā kopumā nu, šis kopējais izaicinājums, lai rastu finansējumu transporta sektoram, kļūst par tādām, nu, par visai varamām galvas sāpēm. Diskusija par to, kā labāk atrast šos līdzekļus, kā labāk tos apgūt un tērēt, ir, nu, svarīga diskusija, kas, kā es pieņemu, uh, jūs nodarbinās um, turpmākos vismaz divus gadus. Kā nu pareizi noteikt prioritātes? Uz kā jābalstās, uh, noskot šīs prioritātes? Nu, mūsu bankā mēs jau pat, pat daudz parunājam. Mums statot pieprasa, lai mēs investētu ekonomiski produktīvos projektos. Un ar to, nu, ko tad nozīmē ekonomiski produktīvi projekti, nu, nu, eh, lai nu kas tie arī būtu, tiem parasti tiek piešķirta prioritāte. Ar šo slaidu arī beigšu. Un labprāt uzklausīšu jūsu komentārus vai jautājumus. Paldies! Thank you, uh, Monsieur Danet. Paldies Danet kungam, un tagad vārds Brainam Simpsonam, kurš ir Eiropas koordinators jūras maģistrālēm. Vārds jums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Esmu, esmu bijis arī šīs komitejas eh, loceklis un, un vadītājs vienu brīdi, un ālaiši esmu atbalstījis to, ka transporta infrastruktūrai nepieciešams papildus investīcijas, un mani šīs komitejas locekļi ālaiši eh, atbalstīja. Domāju, ka tagad eh, mūsu rīcībā ir nepieciešami instrumenti, lai to arī paveiktu. Un, Mums rīcībā ir tāda saskaņota TEN, T policija, kā arī Connecting Europe Facility, CEF bet eh, nu, uzdevums tiešām ir visai ievērojams. Es redzēju dažādus skaitļus, kas tad ir nepieciešams līdz 30 gadiem, kādas summas tiek paģērētas. Nav šaubu, ka CEF ir efektīvs instruments. Tas ļauj mums panākt izvirsītos mērķus. Tas eh, tiešām ir bijis sekmīgs eh, projekts. Tas ir devis atbalstu Eiropas eh, līmeņa dārgiem projektiem, un turklāt vēl jāpiemina 11 miljārdu eiro no kohēzijas eh, fonda budžeta, kas tiek solīts. Tad eh, gala beigās mēs varam redzēt, ka sāk materializēties šī projekta augļi. Tātad transporta infrastruktūras kokā tā sacīt, sāk parādīties pirmie augļi. Bet ar to vien nepietiek, jāturpina strādāt Un eh, CEF nākamajās finanšu perspektīvas finanšu plānā tātad būs tikpat svarīgs instruments, eh, kā tas bijis līdz šim. Reķinamies ar jūsu atbalstu gan Eiropas parlamentā, gan arī dalībvalstu parlamentos, lai nodrošinātu, ka transporta nozare saņem eh, nepieciešamo budžetu, tātad, tātad godīgu daļu no kopējā pīrāga. Un pretējā gadījumā turpināsim viens apņot, sapņi par realitāti nepārvērtīsies priekšlikums, eh, kas tika pieņemts 6. jūnijā šogad. Tātad 30 miljārdi eiro. Es zinu, ka dažiem no jums eh, šķiet, eh, ka tas ir samazinājums. Bet Lielbritānija atstājot Eiropas Savienību, es domāju, ka tas, ņemot vērā šos apstākļus, ir diezgan tāds godprātīgs darījums. Attiecībā uz jūras maģistrāliem, Motorways of the Sea, protams, jūs varat sagaidīt, ka es uz abiem nagiem cīnīšos par šo nozari. Šī nozara alaša bijusi apdalīta, tā nekad nav bijusi tā, tā, tā princese. Tā alaša pietrūcis, pietrūcis resursu un arī politiskā atbalsta. Nu, pamazām tas mainās. Mēs pamazām redzam, cik svarīgs ir kuģniecības jūras sektors Eiropas tautsainicībai kopumā. Un nu, šeit uh, Mēs esam vad, vadošajās lomās, apgūstot alternatīvos eh, eh, tātad, eh, degvielas avotus, tāpat arī jūras me, transporta menedžments. Mēs esam vadošajās pozīcijās arī ieņemot pirmo vietu loģistikas ķēžu apgūšanā. Pēdējos trīs gados esam ieguldījuši 380 miljonus eiro 37 dažādos projektos. Ņemot vērā to, ka mums ir 331 osta, kas ir definēta TNT un, un CEF regulās. 79 no šīm ostām atrodas uz vienu no deviņiem koridoriem. Ņemot vērā to, ka ostas spēlē būtisku lomu mūsu ikdienas dzīvē, Protams, jautājums, kādēļ tad eh, kuģniecība saņem tikai 4% no CF eh, finansējuma? Šo jautājumu uzdod jums, eh, cemie deputāti. Kaut kam ir jāmainās. CF2 ir teicama vieta, ar ko sākt šīs izmaiņas. Ja jūras uh, transports uh, saņems, uh, tam ir jāsaņem līdztaisnīga daļa finansējuma. Protams, ir adekvāti jānosaka prioritātes. Manuprāt, viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar ko saskars šī nozare pārējais posmā starp C1 un C2, ir vienkārši tātad vienkāršot administratīvās procedūras, un viens pēc tos aģentūri vēlties, un sagatavot uh, uh, kuģniecības nozari periodam pēc 20. gada, kad līdzekļi būtu mazāk. Digitalizācija jāturpina. Tāpat jāturpina darbs pie sašķirinātās uh, dabasgāzes importiem, lai nozara var uh, iekļauties 25. gada termiņos. Un kopumā jānodrošina. Ja, ka jūras maģistrāles tiek adekvāti integrētas TNT eh, tīklos eh, eh, līdz 30 gadiem un pēc tam. Lai to sasniegtu, mūsu aplēs liecina, ka tas izmaksās apmēram 5 miljārdus eiro. Lūk, tā kā, dārgie cienījamie deputāti, jūsu rīcībā ir instrumenti un tieciet mums, mēs tos izmantosim. Bet tiešām Nedrīkstam sēdēt rokas klēpī salikuši. Visi mūsu koordinatori ir pilni apņēmības panākt to, lai, lai mm, viss izdotos. Un es pateicos jums visiem par atbalstu, ko esat pauduši pagātnē. Un es eh, ceru, ka jūrniecība mm, beidzot kļūs eh, par, par līgavu un, un, un nevis eh, vedējumāti. Merci, Brian. Alors, nous allons... Es Brianam tagad uzsāksim debates, kā jau Eh, varējām konstatēt, esam nedaudz jau iekavējušies savā darbā un tādēļ runātājiem eh, aicinu nepārsniegt pusotru minūti vai pat vienu minā, minūti, jo pretējā gadījumā eh, komisāra Ettingera ierašanās mūsu debats tik un tā pārtrauks. Un vispirms vārds Delgado kungam no Spānijas. Lūdzu, pusotra minūte jūsu rīcībā, nevairāk. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstam to, ka ir jāpalielina finansējums Connecting Europe un TNT tīkliem pēc 2020. gada Es domāju, ka Eiropas instrumenti palīdzēs mums izveidot pamata tīklu līdz 2030. gadām, pamatojoties uz uh, dalību valstu konstatētajām vajadzībām, par ko esam informējuši komisiju un mēs varam atbalstīt arī novatorisko finanšu instrumentu izmantošanu šī tīkla izvēršanai, teiks, arī Spānijā 50 miljārdi. Uh, Spānijai ir uh, jāieguldā, lai izveidot šo pamata uh, infrastruktūru, otru pusi nodrošināja Eiropas uh, institūcijas un gribu uzteikt arī Eiropas investīciju bankas lomu Basku uh, reģionā projektu izbūvē un eh, Spānijā ir tiešām gara piekrasts līnija, un eh, šādas investīcijas mums nepieciešams. Tagad vārds Haineks kungam no Dānijas. Žēl nav ieslēgts mikrofons. okay. Øh, tak for det, herr formand. Tak, kære øh, kolleger. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, dārgie kolēģi. Mēs visi, kas strādājam infrastruktūru ikdienā, esam pazīstami ar lielo uh, spiedienu, kas tiek izdarīts, ka visās valstīs ir pieprasījums pēc uh, ātrākiem, modernākiem vilcieniem, ekoloģiskākiem, taču eh, Eiropas Savienības tīkls mm, var eh, darboties tikai tad, ja mēs visi esam savienoti. Bet pastāv arī risks eh, saistībā ar šiem lielajiem projektiem, jo bieži vien ir arī iedzīvotāji ir skeptiski noskaņoti ir e, juridiski aspekti, kas atšķiras dažādās valstīs. Un tāpēc politiķiem ir jābūt drosmīgiem, tādiem kā nesatricināmiem, lai viņi varētu īstenot pārobežu projekts. Pieredze liecina par to, ka e, tas tiek panāks, tad rezultāti vienmēr ir ļoti labi. Dānijā mums ir ļoti labi finansiāli kultūras rezultāti, pateicoties šiem projektiem un tas atainojas arī uz demogrāfiju. Tātad mums ar pārobežu projektiem ir tikai laba pieredze. Eiropas Savienība no tiem ir atkarīga. Tā ir laba ideja, taču to ir neiespējams finansēt, um, īstenot, tad, ja mēs nepanākam finan finansējumu no Eiropas Savienības pārobežu projektiem. Šiem projektiem ir nozīme, tie arī var samazināt, samazināt CO2 izmešus. Lielas paldies! Nākošiem runātājiem vārdu. Terner kundze. Ajāls Senders kundze. Es pateicos Lulai kungam par viņu prezentāciju. Ļoti entuziastiski viņš iestājas par projektiem. Tas mums eh, liek justies svarīgākiem nekā mēs esam. Tas mums var sakāpt galvā. Jūs runājat par sistēmas efektivitāti. Vēlos papildināt informāciju, kurai mums agrāk laika nebija. Ļoti svarīgi, lai šis jaunais Connecting Europe instruments, Eiropas Savienošanas instruments, tiktu organizēts tā, ka enerģētikas uh, daļa tiek savienota, apvienota ar citiem aspektiem. Agrāk bija tāda kā sadrumstalotība. Tāda mums ir pieredze, un es ceru, ka turpmāk būs labāka sinerģija. Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka sinerģijas paver uh, daudz jaunu iespēju. Elektriskā mobilitāte mēs saskaramies ar lielu izaicinājumu, būs jāmaina uh, infrastruktūra, būs arī jāparedz uh, baterijas uzlādēšanas stācijas. Un tas arī jāskata apvārsni 2020 kontekstā. Mums jāizveido savu veidu sinerģijas forma, kas uh, Uh, turpinās caur laikiem, kas būtu stiprāk nekā tā ir tagad. Tunet kungs no Eiropas investīcija bankas teica, ka mums ir vajadzīgi lieli koridori, un tā izsakāt nozars pārstāvi. Viņi dēvē par tādiem tā, tādus kā katerpilāru projektus. Uh, tie var savienot lielos koridors savā starpā. Un tam arī ir liela pievienotā vērtība. Arī tas jāņem vērā. Mēs nedrīkstam nes ignorēt šo katerpilāru tīklu ieguldījumu pamata tīklā. Un noslēgumā vēlos teikt, tā kā te ir runa par līdzfinansēšanu, Komisija vēlas būt ambiciozāka, bet arī parlaments vēlas panākt, ka jūs rīkoties vēl izšķirušāk. Paldies! Kamajēras kungs lūdzu. Jūs rīcībā pusotra minūte, jo mēs esam nedaudz aizkavējušies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs pilnīgi piekrītam. Simpson kungs sacītēm. Viņš teica, ka ir jāpalielina finansējums transportam. Kaut arī mums Eiropas Savienībā ir ļoti labi mērķi, piemēram, par teritorijas koherenci. Bieži vien tie pasākumi, ko veicam, ir ar pretēju rezultātu, jo nav pareizi pareizi īstenot horizontāls pasākums. Mums jāskatās katra reģiona īpatnības, jāņem tās vērā, un pamatoties uz šīm īpatnībām, tad ir jāizstrādā arī pasākumi. Es jums sniegšu pāris piemērus, ja man būs laiks. Piemēram, Grieķija mums ir 6000 salu. Uh, Eh, pirms diviem gadiem eh, salām dzīvo, apdzīvots bija 127 salas, tagad vairs tikai 125. Kāpēc? Vai, tā, vai mēs ņemam vērā eh, salas, kas ir tālu no lielajiem kuģniecības ceļiem? Konteiners, kas no Pirejas ostas, no Grieķijas centrālās ostas, dodās, dotos uz kādu eh, salu, kas ir eh, simts eh, jūdžu attālumā, izmaksā 1500 eiro. Vai, piemēram, kabadāža. 2004. gadā, kad uh, kas tika ieviests mūsu, ieviest mūsu valstī, tā vietā, lai tas veicinātu konkurences spēju, veicinātu brīvo tirgu, uh, kravas pārvandājumus pa jūru. Patiesībā pretējs rezultāts tika panāks, tik veidoti um, monopoli un Grieķijas valstī bija jāiestājas ar, ar naudu no valsts budžeta. Paldies! Paldies! Saka priekšsādātāji. Nikolikon kungs no Serbijas. Atāk tā ir kundze, sevi labo priekšsēdētāju. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Dārgie kolēģi! Šīs sēdes kontekstā Papildinot manu kolēģi no Serbijas parlamenta sacīto, vēlos sacīt, ka izaicinājumi, ar kuriem saskar Serbija un Rietumbalkānu valstis, tuvākajā laikā būs īpaši saistīts ar transportu. Tas saistīts ar periodu pēc 2020. gada. Protams, ir jānodrošina finansējums infrastruktūras projektiem. Visi projekti, kas paredzētu turpmākajā laikā īstenošanai, tiks īstenot no Eiropas fondiem, starptautiskā institūcijām un arī Rietumbalkānu finansējumu ietver. Un arī Serbija finans, eh, finansēs daļu no tām. Cits izaicinājums būs arī valsts un privātās partnerības īstenošana infrastruktūras projektu interesēs. Tiks īstenoti reģionālo infrastruktūru projekti. Mēs uh, kopā ar ES dalībvalstīm, kas ir mūsu kaimiņu valstis, pieteiksim projektu TNT eh, koridoriem. Savienošanas pasākumi, eh, kā paredzams, veicinās eh, mūsu projektu tālāk attīstību. Paldies! Monsieur Kramer, la... Paldies, Kramer kungs. Viena minūte, 30 sekundes, pusot minūte. Paldies. Man ir viens jautājums. No pagātnes kļūdām mums būtu jāmācās pirms 22 gadiem eh, tika panākta vienošanās starp Vāciju un Itāliju par Brenner uh, tunelī, iesaistot Šveici, bet ne Vācija, ne Itālija nav izpildījušas savas uh, saistības un, uh, teiksim, nav izvied, izbūvēti pievadceļi Brenner tunelim. Un vai mums tad nevajadzētu uh, izdarīt tā, ka vismaz tiek pabeigts viens projekts pirms ķeramies pie nākamā, un kādus secinājumus mēs šeit izdarām. Protams, šis pārobežu posmi ir svarīgi, bet šie 90 uh, mazie projekti, kas ir saistīti, netika īstenoti, un tagad 30, 40 gadi paies, līdz viss uh, būs tā kā vajag izbūvēts, un šādā veidā mēs arī ne pa, nevērsīsimies efektīvi pat klimata pārmaiņām. Ir jādomā arī par šiem uh, maziem projektiem, uh, par projektiem, kas apvieno Eiropu, palīdz uh, klimatu aizsargāt, un mēs nedrīkstam atkārtot atkal un atkal pagātnes kļūdas. Paldies, Kramer kungs! Kosta Silva kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem, visiem kolēģiem, kas uzstājās. Sākšu ar jautājumu. Cik liela ir iespējama, ka, vis, ka visas dalībvalsts un reģioni var virzīties priekšu vienlaiks, jo citādi, ja mums ir tāda konkurences pieeja, bieži vien tāda valda Eiropā, tad Mēs palaižam garām iespēju, lai vājākie reģioni izpildītu tās vajadzības, kas viņiem ir. Piemēram, īpaši attālētie reģioni varētu virzīties uz priekšu tāpat, kā turīgākie reģioni. Te ir runa par tehnoloģiskajiem instru, instru, infrastruktūrām, multimodālajām infrastruktūrām, vides aspektiem. Tas viss ir pozitīvi. jā, jāiegūt ir vairāk līdzekļu, taču atslēgas vārds ir kohēzija, mobilitāte, un tāda ir tendence. Mēs drīzam, drīzāk riskējam, ka radīsim atšķirīgus, vēl atšķirīgākus ātrumus starp dažādiem reģioniem. Mums no tā jāizvairās. Ja Tāpēc aicinu jūs paskatīties pasākumiem un programmām attiecībā uz transporta kohēzijas eh, kontekstā, lai neviens nepalikt iepakaļ. Paldies. Tomā kungs, vārds jums. Mulțumesc, doamna președinte. Eh, vreau să fac o precizare. Paldies, priekšsēdētāji. Manā skatījumā Mums vajadzīgs vairāk laika, eh, kas būtu atvēlēts eh, uzstāšanās iespējai, jo šis, šī joma ir ļoti svarīga. Jūsu institīva un šī uzklausīšana arī ir ļoti labs. Mēs runājam par periodu pēc 2020. gada. Lai mēs būtu konstruktīvi, mums jāņem vērā atšķirības infrastruktūras ziņā starp Eiropas austrumiem un Eiropas rietumiem. Stratēģija laikam pēc 2020. Um, gada tā ir jāfokusējas uz labāku infrastruktūru Eiropas austrumos. Un es domāju, te jāpievērš uzmanību trim aspektiem. Mums ir jāveicina proeiropeiska pieeja dalība valstīm ārpus Eiropas Savienības, ar kurām mums laba sadarbība, kā ar Ukrainu, Moldovu. Tālāk mums ir jānodrošina, ka reģioni ārpus Eiropas Savienības arī attīstās, un treškārt mums ir jānodrošina, ka šiem reģionim ir piekļuva Eiropas tirgumu, tas izpaustos kā tirzniecības attiecības un investīcijas. Holilēkungs, es vēlos, lai jūs rezumētu stratēģiju laikam pēc 2020. gada. Proti, lai jūs koncentrētu centienus uz valstīm Eiropas austrumos. Un tas attiektos arī uz valstīm ziemeļaustrumos no Rumānijas. Man ir jautājums Dunet kungam. Jūs pārstāvat Eiropas investīciju banku, vai tā varētu iesaistīties maģistrālē 8 un gan Jaš, Rumānijā, kas ir daļa no TNT, vai banka varētu iesaistīties šajā projektā. Pusotra minūte nākošajai runātājai. Paldies, priekšsēdētāji. Runātājiem. Pirmkārt, es esmu priecīgs par to, ka diskusijās piedalās Nacionāla parlamenta deputātas. Tiešām bagātina mūsu diskusijas. Lielas paldies! Man ir divi jautājumi. Hololai kungam un viens Eiropas Investīcijas bankas pārstāvim. Hololajam jautājums. Jūs atsaucāties uz to, ka 60% no Connecting Europe Facility nākotnē tiks izmantoti klimata mērķiem. T tas gan priekšlikumā tā kā nebija iekļauts. Ko jūs ar to domājat? Tad uh, vairs ceļus neizmantosim, viss būs vienkārši zaļa pļava. Un tad man ir jautājums vēl Halulai kungam, vai nevajadzētu investēt vairāk eh, lielajās investīcijās? Nevajadzētu paredzēt uh, vienkārši sadalīt pa mazākiem projektiem finansējumu. Un tad Eiropas Investīcija bankas pārstāvjiem jautājums. Rotterdamas uh, ostas pārstāvs teica, ka uh, aizdevuma likme tagad ir pārāk zema un līdz ar to komercbankas vairs nevēlas uh, finansēt šāds projekts. Tad ko jūs teiktu? Par, kā jūs komentētu šo viņu sacīto? Nākošais runātājs. Mēs nevaram ignorēt pretrunas, kad mēs runājam par šiem politikas jautājumiem, transportu, par transporta infrastruktūru no vienas puses, par investīcijiem, lai modernizētu infrastruktūras un transporta sistēmas no otras puses. Mēs runājam par konkrēto piemēru Portugāli. Mums bija ja, vairāki ierobežojumi pirms vairākiem mēnešiem. Erstrata atzina, ka visās Eiropas valstīs ir vairāk uh, eh, sauszemes nekā uh, dzelzceļu kilometru. Izņemot Portugāli, bet Portugālē dzelzceļš, dzelzceļš ir īpatsvars ir mazāks, tāpēc, ka turpinājās taupīguma politika, kas mums neļāva investēt dzelzceļa. PPP partija turpina uh, samazināt finansējumu. Portugālē tiešām ir grauta iespēju uzņemties institīvu, panākot investīcijas. Kad mēs raugāmies laiku pēc 2020. gada, tad izskatās, ka ir paredzēta lielāka kohēzija, taču Mēs varam gaidīt vēl ļaunāku situāciju, ka izcelsies vēl lielāka asimetrija, tas mums patiesībā nenāks par labu. Sistēma būs izbojāta un nevaram ignorēt to, ka situācija tikai pasliktināsies. Balsis kungs, lūdzu, no Lietuvas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi un hololaikungs konkrēti. Mēs visi stundām varam runāt par to, cik jauki ir TNT projekti. Taču, ja mēs projektiem nepiešķiram naudu, tad tie ir nolemti naudai. Tad šajā kontekstā es vēlos sacīt, ka komisijas priekšlikums Connecting Europe instrumentam, kohēzijas instrumentam laikam pēc 2020. gadā nav pietiekams un tas neatbilst arī Lietuvas un citu kohēzijas valsts vajadzības. 7% nav pietiekami. Mēs uzstājām uz 85% līmeņu saglabāšanu, lai šie projekti varētu veiksmīgi turpināties. Otkārt, Rail Baltica projekts. No tā tiek sagaidīts, ka tas savienos trīs Baltijas galvaspilsētu un Polijas un Somijas galvaspilsētas. Bet 85% tiek piešķirti Tallinai un Rīgai, Igaunijas galvaspilsētai un Latvijas galvaspilsētai, bet Lietuvas galvaspilsētai Viļņai tik daudz netiek piešķirt. Labākajā gadā 17% tiek piešķirt, mēs tam nevaram piekrist. Un ja CEF neatzīst Viļņu kā daļu no Rail Baltica projekta, tad viss, tas var apdraudēt visu Rail Baltica projektu. Un treškārt, militārās mobilitātes fonds ir ļoti svarīgs mūsu reģionam, un tas varētu būt labs veids, kā finansēt šo svarīgo projektu, kāds ir Rail Baltica. Taču līdzfinansējums, kas parādās 30 līdz 50% apjomā, nav pietiekams kohēzijas valstīm. Vajadzētu būt 75% visos gadījumos un 85% pārobežu projektiem. Hololaikungs, ja komisija uzskata, ka Rail Baltica Eiropai ir tiešām svarīgi, tad Eiropai arī ir jārūpējas par šiem projektiem. Ir jāsaglabā turpināmība. Paldies! Paldies par jūsu uzstāšanos. Šroda kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu, saka Kiša Rokungs. Ar to ka šis eh, Lions un Turīns projekts nav Francijas un Itālijas finansēts projekts. Tas ir eh, Eiropai svarīgs projekts ne tikai transporta plūsmu ziņā, bet arī uh, vidas aizsardzības ziņā. Es aicinu pavadīt vienu nedēļu Larvas ielējā un jūs pārliecināsieties savām acīm par šā projekta nozīmi. Uh, Un um, mēs pateicamies koordinatoram par vēlmi īstenot šo projektu tuneli no Sanžanmorienas Francijā uz Itāliju. Un darbs tiks atsāks 2018. gadā par pievada ceļiem. Nu, tas ir Francijas, Itālijas jautājums, kas kopīgai komitejai jārisina. Uh, bija vēlme atlikt uh, šo darbu uzsākšanu, lai varētu uh, pēc tam to pārskatīt, jo pašreizē infrastruktūra var nodrošināt trīskārt lielāku transporta plūsmu. Uh, gan uh, komisijas, gan Eiropas parlamenta veiktais izvērtējums pirms gada ir tātad apliecināja šo pasākumu efektivitāti. Un labi, ka komisija atbalsta zem oglekļa, zem oglekļa izmešu transporta projektus tādus kā uh, alternatīvais kurināmais, kravu pārvadāšana pa dzelzceļu vai daudzmodālais transports, ir jāmodernizē mūsu sistēmas, bet, diemžēl, komisi, Eiropas komisijas priekšlikums par finansējumu rada vilšanos, jo finansējuma apjoms ir samazināts. Tāpat ir arī jādomā par administratīvo vienkāršošanu projektu pārvaldīšanā, lai arī atvieglotu projekta īstenotāju dzīvi un lai es būtu labāk saprotams. Emanuels Makrons iestājas par kopīgu transporta infrastruktūru attīstību visā Eiropā. Paldies, Sansterkungs. Jā, es īsumā atkārtošu lietuviešu kolēģa teikto un arī izteikt komentārs par transporta infrastruktūras finansējumu nākamā finanšu plāna kontekstā. Uh, starp savienojumu izveide ir svarīga konkurence spējas stiprināšanai, lai arī nodrošinātu pievienoto vērtību investīcijām no Eiropas Savienības budžeta pār uh, robežu transportu projektiem ir pamatots Eiropas finansējuma piešķīrums un ir Uh, uh, Eiropas Savienībā jāatbalsta tādu projektu īstenošanu, kurus citādi būtu grūti īstenot. Uh, mani apmierina tas, ka uh, CF turpināsies nākamajā programmēšanas periodā. Uh, un jaunais uh, CF priekšlikums ir labs pamats uh, investīcijām infrastruktūrā uh, kohēzijas valstīs. Un tāpat ir jāsniedz atbalsts arī militārās mobilitātes veicināšanai, un šādi priekšlikumi ir apsveicami. Un cerams arī, ka šāds atbalsts tiks nodrošināts nākamajā daudzgadu finanšu eh, schēmā trīs valstis - Igānija, Latvija un Lietuva - ir jāsavieno ne tikai ar Poliju un Somiju, bet ar uh, citiem pastāvošiem transporta koridoriem. Un mums ir eh, šis darbs jāturpina un visiem tas jāatbalsta. Paldies! Paldies! Arī es pati biju pieteikusies uzdot jautājumu. Pišs Rokungs, es jums pilnīgi piekrītu, ka šodien mums nav debates par Lionu Turīnu, bet gan par problēmām, ar ko saskars mūsu valstis, proti ar piesārņojumu. Nu, Uh, šis uh, projekt, šo projektu ir paredzēts pabeigt 2026. gadā, bet ko darīsim līdz tam brīdim attiecībā uz piesārņojumu, kā to samazināt, un tas ir sabiedrības veselības jautājums. Es gribēju teikt, ka mums ir nepieciešami uh, atbilstoši Eh, pasākumi, mums ir labāka eh, jāattīsta pārobežu transports. Šeit ir nepieciešami efektīvi Eiropas instrumenti, lai atbalstītu šo darbu, bet nedrīkstam arī aizmirst kohēzijas fondus, reģionālās attīstības fondus, tātad struktūra fondus. Un arī šeit ir ļoti svarīga loma mobilitātes ziņā. Es eh, uzskatu, ka ir jāizmanto eh, vienlaicīgi vairāki finansējuma avoti un instrumenti, tā saucamais blendings jāīsteno, bet mēs nedrīkstam tomēr aizmirst, ka uh, Mums ir nepieciešams tāds budžets, kas palīdzēs mums efektīvi virzīties uz priekšu. Nu, teiks, ja kāds saka, samazināsim budžetu finansējumu, jo ir citi finansējuma avot pieejami, es teikšu, ka tam nepiekrītu. Jo mums ir. Tātad arī šis uh, Junkera plāns teica, ka tas tiks uh, tās piešķirs finansējumu arī transporta starp savienojumiem, un ja paskatāmies uz rezultātiem, tad tikai 9% finansējumu ir piešķirt šiem mērķiem, un tas ir, nav pietiekami. Tādēļ mums ir jādomā par uh, finansējumu palielināšanu nevis 9, bet uh, 20, 30 vai pat 40% investīciju jānovirza transporta projektiem. Nu, tagad es vairs neturpināšu, jo pat jau esmu pārāk ilgi runājusi. Nu, un tagad eh, jums, eh, kungi, ir tikai katram divas minūtes, lai atbildētu uz uzdotiem jautājumiem. Un vispirms, hololai kungs. Paldies priekšstādētājiem, paldies par daudziem jautājumiem. Nu, es eh, vismaz pusstundu varētu uz tiem atbildēt. Būs sarežģīti iekļauties divās minūtēs, bet nu labi. Jā, tā izskanēja svarīgi jautājums. Sinerģijas efekts, protams, to es arī izcēlu savā runā, proti runājot par transporta projektiem. Mums eh, jāraugās uz kopainu. Ir transporta enerģētikas projekti, tāpat digitālā infrastruktūra, tas viss ir viens vecās. Runājot par dekarbonizāciju, piemēram. Dekarbonizācija un digitalizācija ir divi svarīgākie elementi mūsu transporta politikā, kam mēs visi mm, pakļaujamies. Mums finanšu instrumentiem ir jāatbalsta akurāt šīs prioritātes. Ko es ar to domāju? Mans labais draugs Vims eh, arī uzdev jautājumu par 60-70% no tā sauktā vidas atbalsta. Nu, nav tā, ka mēs eh, visi tagad eh, kļūsim maksimāli ekoloģiski, būtu jau labi, bet jāatbalsta tie infrastruktūras projekti, kas sniedz maksimālu vērtību dekor, transporta nozares dekarbonizācijas ziņā. Un tā ir būtiska loma, ja domājam par CO2 emisiju samazināšanu. Tas nozīmē, ka jāatbalsta dzelzceļš, jāatbalsta iekšzemes. Uh, ūdens ceļi, jo tie ir um, tīrākie transporta veidi. Un vienlaikus domājot par digitalizācijas enerģijas efektu, tas pats jādara arī par alternatīviem uh, degvielas avotiem. Jāatbalsta infrastruktūra šeit, uh, šeit degvielām, kāzai, elektrībai, bet vienlaikus arī ūdeņradim. Vienlaikus jāatbalsta digitalizācija. Tas viss ir jākombinē. Šī viedā mobilitāte ar infrastruktūras investīcijām jās, jās, jāsavieta. Tas ir kaut kas jauns. Mēs nevaram domāt par vecām. Tā vairs nedrīkst. Nu, tas ir eh, tas, ko mēs mēģinām sasniegt, un tas eh, dekarbonizācijas eh, sinerģija un tā tālāk viss notiek. Tālāk jāpiebilst vēl lūkas. Protams, arī maziem projektiem jādod atbalsts, bet tiem ir pieejami citi instrumenti. Es, runāju, es pieminēju virkni instrumentu, kur tātad transports izmanto Connecting Europe Facility, reģionālais kohēzijas fonds, apvēršanas 2020 un dažādas citas investīcijas, un kā jūs sacījāt, kā jums taisnība. EPSI varētu būt vairāk transporta projektu, bet tas nozīmē, ka eh, jāsastur savjās, tā teikt. Transportam bija pieejami granti. Granti, granti, granti, bet tagad laika ir mainījušies. Jums jābūt proaktīvākiem, lai iegūtu piekļuvi inovatīviem finansējuma avotiem. Tas sakās blendings, aktīvāk jāizmanto privāta sektora investīcijas, tāpat arī dažādas banku finansējums. Lūk, tās tās lielās izmaiņas, kas, ko, ko piedzīvojam. Un vēl vēlos piebilst, ka tikai tad mēs eh, sasniegsim atbilstošus līmeņus, bet vienlaikus jāsklabā arī spiediens. Un neaizmirstiet, ka mūsu rīcībā ir mazāk naudas budžetā nekā līdz šim. Komisija labi pastrādājusi, sagatavojot eh, priekšlikumu, kas augās nākotnē, bet vienlaikus tas ir priekšlikums, eh, kas paredz lielu solidaritāti. Runā par solidaritāti. Es ar to nedomāju tikai solidaritāti attiecībā uz saņēmējiem, bet arī uz iemaksātājiem. Um, Nu, šeit eh, nepieciešams modulācijas. Es nepiekrītu, ka transportam ir mazāk. Gan īsti par 30% vairāk transportam nekā iepriekšējā budžetā. Esam pierādījuši, ka tas uh, sniedz pievienoto vērtību Eiropas līmenī tiešām. Tad mēs esam uh, sasnieguši tajā vai maksimālo līmeni, jāsaka, un uh, tad, protams, nākas pielāgoties. Kaut, ja kaut kur ir tātad līdzfinansēšanas likmes kohēzijas fondiem ir mainījušās, un Connective Europe nav atšķirība. Te tāpat uh, ir jāparedz, jāparedz līdzīgi līdzfinansējumu rādītāju kā kohēsijas fondiem. Un vienlaikus eh, pārobežas saiknes, jā, Dānijas kolēģi un citi sacīja, ka pārobežu projekti ir snieguši lielu pievienoto vērtību. Tie ir eh, panākums stāsts un tieši tādēļ tur ir augstāk līdzfinansējuma likme eh, kohēsijas fondos 85% un, un, piemēram, par pārobežu projektiem, ko mēs finansējam no vispārīgā CEF budžeta. Tā kā mēs koncentrējamies pārobežu projektiem. Pēdējais jautājums. Nu, Lietuvas kolēģim par Rail Baltica. Rail Baltica ir konkurētspējīgs projekts, pārobežu projekts. Piecas valsts tur iesaistītas. Un tam ir viss izredzes turpināties un saņemt piln, pilnīgi finansējumu no nākamā, nākamās CEF programmas. Nav šaubu par to. Bet vienlaikus ir svarīgi panākt to, lai šis projekts eh, tiktu iedarbināts reāli. Lai attiecīgi viss notiktos par viņu runāju, tā ir garāka diskusija, tad detaļām pieskārties nevar. Bet domājot par eh, Eiropas saimnes nodokļu maksātāju naudas izmantošanu, jādomā par optimālāko maršrutu, optimālāko grafiku un pie tā par, par to arī vienojušās trīs valsts. Tāpat laikā, protams, var piesaistīt arī citus līdzekļus tām, lai, lai viss eh, notiktos. Paldies! Monsieur Lelai, vous avez ex... Paldies, Holalai, kungs! Uh... Nu, jūs pārsniedzāt visus uh, ierobežojumus uh, uzstāšanās laika ziņā. Tagad Danēt, uh, nē, Simpson kungs. Nu, man tik daudz jautājumu netika adresēti. Es pieņemu, ka visi atbalsta to, ka šis jūras maģistrāļa projekts ir labs. Mums tagad, ka mums tagad tiks piešķirts, uh, piešķirta kaudze naudas un uh, daudz, daudz projektu tiks attīstīti. Uh, Bet grieķu kolēģis eh, uzsvēra kādu svarīgu aspektu, proti, perifrāliem, attālie reģioni. Attālie reģioni nav iekļauti mūsu, tā teikt, eh, pamata eh, maršrutu kartēs, un tā ir problēma arī domājot par kuģniecību. Un mūsu detalizētajā īstenošanas plānā, ja ar to iepazīsties, es konkrēti izceļu attālos reģionus - salas, teiksim, Grieķijas salas, tā Kanārijas salas un tā tālāk, Majorka, Ibīse, Spānijā. Un pēc Lielbritānijas izstāšanās arī īrijas salu kļūst par attālu reģionu, periferālu reģionu. Un tā kā jāmeklē veidi, kā mēs varam šos attālos reģionus piesaistīt TNT tīkliem. Kolēģis no Somijas pēdējā komentārā pieminēja tātad eh, to, ka Somija atrodas eh, tajā Baltijas jūras daļā, kas pastāvīgi aizsals, un mums ir līdzekļi ledlaužiem, esam tos, tos ieguldījuši. Nu, jāsaka, ka man nācās diezgan grūti pārliecināt Kipras transporta ministru, ka mums ir nepieciešama ledlauži, bet, nu, gala beigās man tomēr tas izdevās. Bet ir svarīgi, lai eh, tātad kuģenes ir navigācija saglabātos Baltijas jūrā, ir svarīgi, lai navigācija ziemeļos eh, tiktu skatīta atsevišķi kā nu, ļoti svarīgs eh, tāds individuāls jautājums. Jūs nākiet no dalībvalstu parlamentiem. Un bija šie parlamenta, Eiropas parlamenta kolēģi man piedos, tad jūs esat dalībvalstu parlamenta pārstāvi. Viss, kas tiek eh, lemts, nu, nu, to lēmumu pieņem jūsu valdības. Tā kā jums arī šeit jāspēlē zinām loma, jums ir jāveic labēšanas pasākumi, attiecībā uz jūsu pašu valdību, jāpārliecina jūsu valdības, kas jums nepieciešams. Uh, jāpaliecina, ka jums ir nepieciešams vairāk līdzekļu šim te Motorways of the Sea, lai jūs neteiktu, lūk, nu, laiciet naudu galdā, tā teikt. Ir ļoti jauki ap, apmeklēt šādus pasākumus, un e, pēc tam tālāk jums jāsaka saviem deputātiem, bet ziniet, e, mēs nepanāksim e, atbalstu no Eiropas parlamenta, ja sākumā nebūs atbalsts no pašmāju parlamenta. Un arī atbalstu tad atbalstīt arī Jums eh, tātad komisija, komisijas cīņās par padomu, par budžetu, un lūdzu, lūdzu, lūdzu, vēršties pie savām valdībām un panāciet atbalstu gan manam projektam, tātad eh, jūras nacionālam, gan arī citiem koridoriem. Jūs paldies Simpson kungam, kad jūs sakat, ka ir jāatbalsta komisija, ir jāatbalsta arī Eiropas parlaments, jo sarunas notiek starp Eiropas parlamentu un padomi. Tā taču ir, vai ne? Jā, ļoti labi. Turpinām darbu un vēl vārds tagad Danetkungam. Paldies, pavisam īsi. Daži jautājumi skanēja attiecībā uz banku. Krāmerkungs, mazie projekti. Jā, banku interesē arī mazie projekti. Mums ir projekti, kas uh, palīdz iestrādāt mazos projektus, uh, tā teikt, lielākos. Viņš no Irākas ļoti sekmīgs programma šai sakarā. Tomā kungs no eh, Rumānijas par tātad eh, autoceļiem, ja saņemsim finansējumu lūgumu, tad izskatīsim to atbilstoši par parastajiem aizdošanas tehniskiem kritērijiem. Var tikai lūgt jūs eh, piestrādāt pie projektu un to arī iesniegt. Man ir kampa kungs par likmēm, tā procentu likmēm. Uh, EIB ne, nenosaka procentu likmes. Mēs e, aiz, e, tātad aizņemamies starptautiskos finanšu tirgos. Un mūsu biznesa modelis ir atsīts par AAA, tātad tipa modeli, līdz ar to mums nauda ir pieejama e, par maksimāli zemām likmēm, kā citām līdzīgām institūcijām. Un tos labumus mēs nodam tālāk kreditoriem, mēs esam valsts, tātad publiska institūcija. Vairums mūsu klientu Tātad eh, satrauc varbūt ne tik daudz nu, procentu likmes, bet, bet termiņi. Mēs varam aizdot eh, naudu uz ilgāku termiņu nekā vairums citu banku. Un vispēcot priekšstādā par Junkara plānu, Junkara plāna nolūks bija stimulēt privātu sektoru iesaisti, privātu sektoru investīcijas tautsēmniecībā. Un transporta sektora struktūras dēļ vairums investīciju pat labam veids publiskais sektors. Ja mēs vēlamies palielināt uh, Junkārt tipa instrumentu īpatsvaru, teiksim, līdz līdz privātu publiskā sektorā, tad sektori jā, jāstrukturē tā, lai tur aktīvāk piesaistītu privātu finansējumu. Paldies! Si beaucoup, monsieur Dunet, vous pouvez les applaudir. Paldies! Uh, Danet kungām varētu, varam aplaudēt visiem trim mūsu viesu runātājiem, Kololei, Danet un Simpson kungiem. Un, eh, nu, mums vēl var būt citi jautājumi, un eh, saku jums uz drīzu tikšanos, eh, jo, nu, debats par budžetu tikai vēl sākas. Un tagad mēs aicinām šeit pie prezidija galda Ettingeru kungu. Thank you. Are you fine? Monsieur Ettinger, bonsoir, bienvenue dans notre. Labvakar, Ettinger kungs, sveicam jūs mūsu komitejas sēdē un mēs jūs uh, uzaicinājām uz tādu īsu jautājumu atbilžu sesiju, jo jūs esat uh, par budžetu atbildīgais komisārs un mūsu transporta komiteja ir apņēmusies panākt, lai būtu pietiekams finansējums nodrošināts TNT tīklū. Uh, tālākai izveidēju, lai tiktu izbūvēt starp savienojumi un lai arī būtu saikne ar globāliem tīkliem. Tāpat mums ir jāstrādā, lai samazinātu oglekļa izmešus. Uh, un arī jādomā par attāliem reģioniem. Par to jau mēs arī esam, mēs esam daudzkārt runājuši par jūras, maģistrālēm, tāpat par mobilitāti pilsētās un arī par, um, nu, mēs netik daudz esam runājuši par Eiropas uh, vienotām debesīm, bet arī ir jādomā par Eiropas gaisa satiksmes kontroles sistēmas uh, izveidi. Visām tām ir nepieciešamas investīcijas, un tādēļ mēs ar lielu nepacietību gaidām no jums tagad, Otingēr kungs, lai jūs pastāstat, kā jūs skatāties uz šiem transporta, infrastruktūras jautājumiem Eiropas Savienībā, kādi uh, Eh, kādas iespējas Eiropas Savienībā ir nodrošināt atbalstu pēc 2020. gada, jo es zinu, ka šīs sarunas ar dalību valstīm norit diezgan sarežģīti. Priekšstādētāji, cienījamie deputāti, gan parlamenta, gan dalībvalstu parlamentu locekļi, cienījamās dāmas, godātie kungi. Šī jūsu konference notiek uh, ļoti labā brīdī. Brīdī, kad uh, mēs sākam strādāt pie finanšu satvera un finanšu instrumentiem Eiropai nākamajiem, uh, nākamajai desmitgadē. Eiropa bija un ir um, um, brīvības kontinents, brīvības pārvietošanās kontinents. Vācija um, pēc otrā pasaules kara uh, Un tajā laikā visi tilti pāri Reinu tika nu, sa sagrauti. Un tagad tā, eh, tas prasa, piemēram, neilgu laiku nokļūt no, no vienas pilsētas otrā un tā. Un eh, pēc kara starp Saksiju un Šleisvigu Polijā. Ja tā tad um, kas bija uh, tātad, um, augstāk ar slēpās aiz tās uh, priekškara. Tagad ir uh, uzcelt jaunu tiltu, kas savieno reģionus, dalībvalstis. Un tādēļ jāturpina turpināt darbu pie, tā, pie um, augstas darbspējas infrastruktūras, tam ir izšķiroša nozīme. Ir runa par autoceļiem, par dzelzceļu, par ūdensceļiem, par energoinfrastruktūru un par digitālo infrastruktūru. Eiropas budžetā mēs vēlamies paredzēt tādas programmas, kas dod eh, papildus eh, vērtību Eiropas līmenī, kur ir nepieciešama plāna koordinēšana Eiropas līmenī, lai eh, projekts tiktu finansēts un lai tas tiktu realizēts labāk nekā tad, ja tas notiktu 28 vai 27 dalībvalstīs atsevišķi. Un, un turklāt Eiropa ir vienos iekšējais tirgus, personu brīvu pārvietošanos, tāpat arī preču un pakalpojumu brīvu pārvietošanos, eh, tagad ir daļa no šī tirgus. Mēs esam gan kā patērētāji, gan kā, kā ražotāji, kas darbojas vienotā iekšējā tirgu. Tad augļi, dārzeņi, dzērieni dažādi mājasemniecību, virtuves aprīkojums, eh, apģērbs. To mēs varam iegādāties jebkur iekšējā tirgu un izmantot eh, tāpat uh, jebkur mūsu kontinentā. Protams, padziļinātāk vēl jārunā par tādu jautājumu, kā tad mēs varam optimizēt transportu, kā radīt sinerģijas efektu, kā mēs um, tātad uh, varam savietot, teiksim, labāk uh, profesionālo un privāto to dzīvi, tātad no ceļošanas viedokļa, kā, kā mums labāk pārvietoties no reģiona ietvarošanā tālāk, bet es domāju, ka nu, cilvēks jau tik ātri nemainās. Cilvēkam ir brīvība doties turp, um, kur, kur, kur viņš vēlas, kur viņam vajag. Un, uh, un sanākt, nu, teiksim, iepirkt to, ko viņš vēlās, no tā. Un uh, līdz ar to uh, pieprasījums pēc transporta infrastruktūras nesamazināsies. Tas saglabāsies un tas ir jāpaplašina. Un tas tā būs arī nākotnē. TNT tīkls, tātad Trans-Eiropas uh, tīklus, transporta, lai transportētu personas un preces un pakalpojumus. Tas ir tāds inteliģents vietas koncepts. Tāpat arī tā sauktais skan tīklus, kas, šis pamatīkls, kas jāstrādā, jāizveido līdz 30 gadam un plašāks tīkls, tātad līdz 50 gadam. Mūsu daudzgad finanšu schēmā esam paredzējuši priekšlikumus, kā šo pamatīklu, eh, kodolu tīklu nākamajā desmitgadē arī sakmīgi īstenot. Mums ir laba pieredze no iepriekšējiem gadiem par līdzfinansēšanas likmēm, par uh, koordināciju Eiropas līmenī. Visi izstādējas, ka tīkla tiem ir savi koordinatori. Tātad laibvalstīm reģioniem ir sava atbildība. Nu, nā, tad arī kopēja atbildība. Un nu, te nepieciešama rūpīga plānošana. Vairāk kā 20 gadus. Rotterdam, Amsterdamā, Reina, Rūna, tātad uh, visi šie te virzieni Bāzela, Alpi, Šveice, līdz Ženēvai, Turīnam, uh, Milānam, visi šie te maršruti bija tīkli bija tik koordinēti iestādes tajās uh, valstīs uh, nu, reizēm uh, nav padevies saulēcīgi visu organizēt. Nu, Šveica, piemēram, nav mūsu dalībvalsts, šis tunelis 600 km garš, 20 miljonu eiro, tika izbūvēts. Nu, Vācija arī nu, tā ir ieguvēja. Par Itāliju neko neteikšu. Nu, Izšķirošais ir tas, kā mēs visus aplānojam, tātad plānu, kā mēs koordinējam um, dažādas maršrutus, kā mēs koordinējam dažādas autorizācijas procedūras un vienlaikus, kā mēs izbūvējam infrastruktūru, lai tā būtu pieejama uzņēmējiem. Eiropas koordinācija, plānošanas struktūra, tātad saviešana kopā, Eiropas līdzfinansējums. Tādēļ esam paredzējuši, ka Connecting Europe instruments nākamajā desmitgadē, neskatoties uz Brexit atstāto caurumu, budžetā netiks uh, saīsināts. Komisijas priekšlikums paredz uh, ļoti labu tādu līdzekļu piešķiršanu Connecting Europe uh, instrumentam, gan autoceļiem, gan dzelzceļiem, tāpat arī atsevišķi energoinfrastruktūrai un digitālajai infrastruktūrai. No nu, daudzām sarunām ar Eiropas eh, valstu valdībām var jums apliecināt, cik eh, eh, svarīgi šīm valdībām, visām TV valdībām, ir pārobežu infrastruktūras projekti. Nu, Rail Baltica ir viens labs piemērs. Tas savieno Somiju ar Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Nu, šī infrastruktūra nebūtu nav tik laba tur, kā, kā cilvēkiem šajā reģionā gribētos tāpat arī gāzes, eh, dabasgāzes eh, cauruļu vadi, lai atslēgtu šos reģionus no Krievijas atkarības, tā teikt. Tā ir strateģiska infrastruktūra, kas eh, nākamajā desmitgadē būs ārkārtīgi svarīga, svarīgāk nekā līdz šim. Tāpat arī saslēgumi, tātad, piemēram, Ziemeļvācija un Dānija. Vai, piemēram, bāzes nu, tunelis starp, starp Itāliju un, un Tiroli tunels no, no Austrijas uz Vāciju. Te viss ir svarīgi projekti, ko esam apzinājuši. Šie projekti par tiem ir nobalsojuši dalībvalstis. Tagad runa par, par līdzfinansējumu. Par līdzfinansējumu no Eiropas uh, budžeta. Un tie visi projekti ar augstu pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Līdzsakus uh, Connecting Europe uh, instrumentam uh, no nu, jauna ierosinām arī kohēzijas programmas. Tātad eh, papildus finansējums, nu, konkrēts finansējums eh, um, turpmākajos gados arī transportam. Runa par Eiropas 27 dalību valstīm, bet eh, patiesībā par ko vairāk. Auto un celstaļu transports pēc definīcijas ir kontinentāls. Nu, neskatoties uz Šveici un Rietumu Balkāniem. Domājot par, teiksim, Serbijas, Melkonas, Maķedonijas, eh, Albānijas, Kosovas, eh, Bosnijas un Hercegovinas eventuālo pievienošanos, eh, nu, jau tagad jādomā par saulēcību par infrastruktūras izbūvi. Jau tagad jādomā par viņu iesaisti iekšējā tirgu, jādomā par brīvu apriti. Un jāmeklē sinerģijas efekts starp, piemēram, Austriju, Sloveniju, Horvātiju, Bulgāriju, Grieķiju un, un iestāšanās kandidātiem, kandidātu valstīm. Tātad. Tā jau ir runa par uh, sinerģijas efektu, par dažādu transporta modeļu, tātad eh, tipu apvienošanu, tā, lai tātad tas būtu viens vesels un lai, un, eh, un, un lai attiecīgi mm, optimizētu transporta plūsmas. Nu, un te ir runa arī par digitalizāciju, par, par teiksim, uh, par autonomo vadīšanu, mm, par autonomajiem eh, transporta līdzekļiem, par, par šo te eh, braukšanu mm, saminotajos transporta līdzekļos, un tam jānotiek vienlaicīgi. Un te runa par spektru politiku, frekvenču piešķiršanu, 5G internets, moderns eh, komunikāciju tīkls, piektās paudzes internets. Tās viss ir tēmas ko Eiropa nedrīkst atstāt 27 eh, dažādu politiku pārziņām. Te ir nepieciešams Eiropas uh, eh, eh, risinājums, tāds uh, koordinēts kontinentāls risinājums. Un, un, un Šveice, Rietumbalkāna, tāpat arī Krievijas federācija, Krievijas federācija un Ukraina jāiesaista. Neskatoties uz sankcijām, simtiem smago automašīnu ikdienas ceļu no Sanktpēterburgas uz Ķelni un Amsterdams un Rotterdams uz Kīvu. Un ar Connecting Europe instrumenta palīdzību, ar Invest EU instrumentu, ar kohēzijas fondiem, mēs, un tāpat arī ar TNT projektiem, mums ir tāds nu, pārskats par to, kas jāpaveic turpmākajos gados. Noslēgumā vēl divi komentāri. Ir nepieciešams nu, domāt par infrastruktūras strateģisku attīstību. Bet eh, te mēs nedrīkstam atstāt eh, to visu arī Ķīnas eh, investoriem. Un šeit strateģiskās infrastruktūras um, arī mēs nedrīkstam pārdot. Tad balstoties uz budžeta apsvērumiem infrastruktūru, en, enerģētikas eh, resursos un, un, un ielās mēs nedrīkstam pārdot citiem. Tas attiec arī uz ostām. Ostām jāpaliek, eh, jāpiedara mums. Jānodrošina mobilitātes suverenitāte. Šā runa par to, kāda lēma tiek pieņemta šeit, eh, parlamentā un Eiropas līmenī. Tāds konferences kā 16 plus 1 ir savā ziņā bīstams. tas šis zīda ceļš, eh, nu, jā, tas eh, mums eh, uz to jāraugās ar tādu piesardzību. Un visbeidzot, nu, par Rail Baltica. Tagad tam jāpāriet no plānošanas fāzes uz, uz reāls īstenošanas fāzi, un tā nepieciešama skaidrība par finansējumu turpmākajā desmitgadē. Jo ātrāk, jo labāk. Jo ātrāk būs šāda skaidrība, jo labāk, un tādēļ mums visiem šeit, visus jūs šeit aicinu, atbalstīt eh, manu ambiciozo līmeni, tātad eh, um, finanšu satvaram no 21. līdz 27. gadam. Eh, tātad ļaujiet mums pieņemt lēmumu par daudzgadu finanšu schēmu vēl pirms Eiropas vēlēšanām. Ja nē, ja mums tikai 20. decembrī būs, būs skaidrība un nebūs tiešām skaidrs, kāda līdzekļa būs pieejama auto un sasai transportam, uh, Un tad arī projekta apstiprināšana nebūs iespējama. Līdz ar to finansēšanas, vienošanās par finansēšanu nebūs iespējama, un mēs zaudēsim vērtīgo laiku. Jādomā par uh, transporta strateģisko infrastruktūru. Tas ir viens no labākajiem piemēriem tam, kur, uh, kā izmantot Eiropas budžetu, tātad uh, un Eiropas uh, vajadzībām, un tā mēs varam gūt arī vēlētāju atbalstu pirms vēlēšanām. Un tam ir liels, tad, tad tas nodrošina brīvu personu, preču un, un uh, pakalpojumu pārvietošanos Eiropā, un tas jau visiem pilsiem arī ir tiesīts. Visbeidzot, par aktuālu diskusiju, kas ir izvēršas pēdējās dienās. Ārējās robežas, protams, ir jākontrolē. Mums jāzina, kas ierodās mūsu kontinentā. Bet uz iekšējām robežām jānodrošina brīvu pārvietošanās joprojām. Ja ja mēs atkal eh, to piešķiram nacionālu vai reģionālu kontroli par iekšējām robežām šeit, nu tad jau vislabākā um, infrastruktūra nestrādās. Tad būs sastrēgumi, būs papildus kontrolas un uh, preces un pakalpojumi, sēdēs uh, eh, smagās automašīnās, cilvēku autobusos. Un uh, man uh, izrādās liels bažas tas, kādā visiem attīstās tagad diskusijas Vācijā, Bavārijā, Austrijā un uh, citviet. No jaunības es, es atceros uh, no Vācijas, Bādijas, Vetembergas, kā es tur, tur devos tālāk, kāds bija kontrolas, un tagad starp Elzasu un Bādenu Viterbergu ir brīva pārvietošanās. Brīva pārvietošanās uz iekšējām robežām jāsaklabā. Uh, Tikai tas nodrošinās labu infrastruktūras labu izmantošanu. Preces eh, pakalpojumi tiks pievērtāt laikā, netiks zaudēts laiks, eh, nebūs papildus kontrolas tiešai, bet uh, efektīvāk ir kontrolēt ārējās robežas. Un, un tas, tas arī uzlabos mūsu dzīves kvalitāti. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, komisāra kungs! Mēs ar prieku klausāmies jūsu teiktajā par to, kā starp savienošanas uh, instrumenta budžets netiks samazināts, bet jautājumi tomēr par to ir. Etinger kungs, vispirms uh, vārds Prēnta kungam. Viena minūte, tikai viena minūte jūsu rīcībā. Uh, paldies! Uh, mūsu priekšsēdētāji, kur tik uzmanīgi seko uzstāšanās laikam. Tā, tālāk paldies komisāru kungam par ļoti interesanto runu, par to, ka pastāstījāt, uh, par to, kādi ir nākotnes mērķi, ka jūs vēlaties nodrošināt kohēziju, ka mums ir jā. Ja, saglabā mūsu infrastruktūru, nedrīkst pieļaut, ka tā nonāk uh, svešās rokās. Un mums ir uh, jāliek akcents, uh, jāatzīst par prioritāti Eiropas infrastruktūras uh, izveide. Un jau sarunās ar Brianu Simpsonu mēs uh, dzirdējām, ka arī valstīm ir jārīkojas, arī jāuzņemas sava atbildības daļa. Un man ir jautājums, par ko mēs vēl neesam uh, daudz uh, diskutējuši. Uh, Lai tātad, lai uzsāktu projekta īstenošanu, pamatnosacījums, ja ir uh, paredzēts Eiropas līdzfinansējums, tad ir nepieciešams arī pašu finansējums. Bet tā kā Eiropas Savienībā ļoti stingra budžeta disciplīna, ir uh, noslēgtas vienošanās līgumi, tagad ir apdraudēta tādu projektu īstenošana, kas veicinātu mobilitāti, nāktu labu par videi, radītu nodarbinātību, mazītu nātu sastrēgumus, un tagad šie projektu īstenošana tiek nobloķēta, jo mums ir jāīsteno pastāvīgi dažādi taupības pasākumi. Es ceru, ka komisārs jūs tomēr pārdomāsiet šo līdzfinansējumu jautājumu, kas ir būtisks. Marinēs Kukungs, viena minūte jūsu rīcībā. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs. Liels paldies par jūsu mm, pūliņiem, centieniem pārliecināt visas dalībvalsts piešķirt lielāku finansējumu. Bet teikt, ka nu, CF ir tāds devi, dāsns budžets piešķirts, nu ir neliels pārspīlējums. Gribu atgādināt, ka 2011. gadā komisija ierosināja 50 miljārdus uh, Uh, nu, uh, koriģētās cenās. Tagad 52 miljārdi pēc septiņiem gadiem, tā kā 42 miljārdi. Tā kā patiesībā šis uh, finansējums ir mazāks nekā pirms septiņiem gadiem, un Kamerons panāca samazinājumu, un vislielākais samazinājums tika īstenots transporta jomā. Nu, jā jūs piedāvājums ir lielāks nākamajam periodam nekā tas ir tagad, bet ar to nepietiek. Un jautājums 6,5 miljārdi. Tātad tas ir tas palielinājums un ir runa par uh, militāro mobilitāti. Regulāri par to nekas nav teikts, tātad jūs tagad no mums sagaidāt, lai mēs izstrādājam šos noteikumus, jo pretējā gadījumā viss finansējums tiks novirzīts militāriem mērķiem un nekas netiks Eiropas Savienošanas instrumentam. Protams, mums uh, ir jāierosina, ko darīt ar naudu. Otrakārt, visos, horizon, visās horizontālajās regulās komisija ir paredzējusi pieņemt daudzus īstenošanas, nevis deleģētos aktus. Un ko tad tas nozīmē, ka komisija vēlas pārņemt savā kontrolē visas šīs programmas un parlamentam vispār nekāda teikšana nebūs? Nu, uh, jums būs grūti to izdabūt cauri vēl pirms vēlēšanām šādā situācijā. Paldies, Marinesku kungs, Kamatero kungs, lūdzu. Komisāra kungs, es lūdzu pastāstiet, ko jūs esat paredzējuši budžetā, lai risinātu bēgļu migrācijas problēmu Es saprotu, ka jūs runājat par robežu nostiprināšanu. Jūs domājat, ka tādā veidā mēs varam risināt šo problēmu. Tas ir pareizākais risinājums. Paldies. Paldies, Maisners kundze. Paldies, komisāra uh, kungs. Nu, jums bija tāda kaismīgi pārliecināta Eiropieša runa, un kad jūs sakāt, ka nav nekāds samazinājums CF, cerams, ka dalību valsts tos atbalstīs, jo iepriekš bija tā, ka komisija un parlaments vēlējās šos līdzekļus piešķirt, un dalību valsts tos apcirpa. Uh, Eh, tālāk jūs runājāt par autoceļiem, dzelzceļiem, kas ir par uh, iekšzemes ūdens ceļiem. Un paldies. Tagad vārds Kramers kungam. Paldies par šo uh, runu. Uh, nu, Odera Naisas nebija šī augstākā robeža, tā bija Elba. Bet, nu, protams, mums ir jāiestājas par pārobežu projektiem, nu, no uh, Krakovas, Katovicas līdz Vācijas robežā ir uzbūvēts izcils uh, elektrificēts dzelzceļš, no Vācijas tālāk nav. Līdz ar to šis transporta koridors ir pārtraukts un pat ir pārtraukta uh, tādēļ dzelzceļa satiksme, jo vienkārši šī līnija ir nerentabla. Nu, kad beidzot šos 50 atlikušos kilometrus varēs uh, elektrificēt, jo šie simti miljonu ir sīkums salīdzinājumā ar investētiem miljārdiem. Nu, labi, starp Strasbūru un Kēli tagad šis tilts ir, bet tas, uh, nu, uh, uz uh, Kolmāru no Freiburgas nav. Tas joprojām kopš kara ir eh, sagrauts. Un es tiešām nezinu, kādēļ eh, šie, šādi projekti netiek īstenot, kādēļ tie tika noraidīti. Un es arī piekrītu jums noslēgumā, ka mums ir eh, jaunais budžets jāpieņem līdz vēlēšanām. Tagad vārds Aila Senders kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! un esat sveicināts mūsu vīzdu komisāra kungs. Es vēlos pajautāt, kādas ir novatorismu iespējas, jo budžeta vienmēr pietrūkst, prasi, vajadzība ir vairāk dažādām infrastruktūrām. Tātad kādas ir iespējas, ka mēs varēsim pieņemt savu veidu zelta likumu, ko mēs pieminējām, saskaņā ar kuru līdzfinansējums nebūtu par slogu dalībvalstu deficītam, jo citā tas viss padara visu lietu vēl grūtāk. Un otrkārt, vai mēs varam kaut kā uzlikt pienākumu labā veidā dalībvalstīm, lai tās izpildītu savus uh, eiropeiskās saistības. Vai jūsuprāt, mēs varētu Eiropas pusgadu laikā pārskatīt pienākumu uh, Eiropas infrastruktūru izveidēju. Varbūt mēs varētu palīdzēt cilvēkiem izdarīt savu eiropeisko mājas darbu, jo nacionālajiem plāniem nav nekāda sakara ar eiropeiskajiem pienākumiem. Paldies nākošajam runātājiem. Viena minūte. E, eh, bet, jo... Demons kundze. Paldies, esat sveicināts, komisārkungs. Es vēlos izteikties par Balkāniem. Es pilnīgi atbalstu to, ko jūs teicāt, ka ir svarīgi integrēt šo finansējumu tajā finansējumu, kas jau ir paredzēts, lai veicinātu integrāciju pašā reģionā. Runājot par Ķīnas investīcijām, vēlos zināt, vai komisija ir zināms, cik lielā apjomā šis finansējums ir piešķirts un tas netikts atdots. Un tad ir ambīcijas saistībā ar transportu un infrastruktūram. Jā, taču mēs zinām, ka komisija raugās arī turismu virzienā, jo komisija ir turisma komiteja. Es gribētu zināt, vai jūs iestājaties par īpašu finansējumu turismu. Paldies! Paldies! Šie jautājumi ir būtiski. Pirmkārt, par pašu budžetu vai jūs esat gatavi tam, ka rīt budžets, kas būs pārāk ierobežots salīdzinot ar Eiropas Savienības izaicinājumiem, vai šis jautājums jūs nodarbina? Un tad kādas ir varas um, attiecības, kurš ir tās valstis, kas gatavs vairāk uh, finansēt, un cits, kas saka, mēs to nevaram. Un kā, Jūs skatījumā ir tie izaicinājumi, lai cik būtu samazināts eh, budžets, eh, ka tomēr nevar pievērt acis un transports nevar, transporta jom nevar atteikties no, piemēram, eh, klimata prasību izpildes un nevar arī izvairīties no digitālās revolūcijas. Jūs nedaudz runājat par autonomiem automobiļiem, taču Eh, turpmāk šī revolūcija būs ievērojama visur. Paldies, Ettinger kungs, par jūsu runu. Paldies uh, visiem, kas uzdeva jautājumus. Un tagad uh, jums, Ettinger kungs, septiņas minūtes jūs atbildē. Paldies. Mans uzdevums pirmkārt ir sagatavot budžeta priekšlikumu, kas ir vērienīgs, bet tai pašā laikā arī realistisks. Šajā parlamentā. Es no šīs zāles došos uz lauksaimniecības komiteju un visi teiks nekādu samazinājumu, vairāk finansējumu. Tad došos uz zinātnes komiteju, tur prasīs divkāršot uh, uh finansējumu pētniecības programmām. Arī sociālajā komitejā ir ļoti daudz uh, komiteju, tāpat uh, ideju arī izglītības komitejā tas pats. Un tad es došos uz padomi, un tad dažas dalībvalstis tur teiks, uh, mēs uh, nevēlamies pārsniegt vienu procentu no uh, nacionāla kopa ienākuma, un tas tā ir riņķa kvadratūra. Pašreiz eh, komi, nu ar pašreizējo komisijas priekšlikumu ne visi ir apmierināti. Un ja, ne, ja neviens nav īsti apmierināts, es esmu, nu, uh, var teikt, ar to apmierināts. Nu, ja kāds, eh, nu, ir tādi saka, ka, ka šis eh, piedāvājums ir absolūti uh, netaisnīgs. Citi atkal saka, ir jāierobežo, uh, nu, ieņēmumi. Nu, tas viss ir jāsaskaņo. Un parlaments palie, ierosina palielināt šo budžetu līdz 1,3%. Un jums, protams, transporta komitejā, transporta politikas jomā ir labi argumenti jūsu rīcībā. Budžets, Eiropas uh, budžets, uh, ar to nepietiek, lai finansētu mūsu infrastruktūru. Un, uh, š, protams, ir arī kohēzijas programmas un reģionālās programmas jāīsteno. No elektrificēšana dzel, attiecībā uz dzelzceļa līnijām, ja tā nav uh, attiecībā uz pārobežu posmiem, tad, nu, par to tas jārisina vietējā līmenī, gan vai, nu, uh, dzelzceļu uzņēmumu to var īstenot, vai dalību valstu valdības un, un, uh, Tā tad ir arī deputātiem uz vietām vairāk jāstrādā. Mēs nevaram no centra izlēmt par visu e, transporta infrastruktūru izveidi. par Eiropas pusgadu runājot, es uzskatu, ka tas ir ļoti labs, tad ir skaidri, mēs konstatējam, kādi pasākumi uh, nostiprinās reģionus, dalību valstis, kas pastiprinās no, uh, investīciju plūsmu un cels nodarbinātību. Teiksim, ir jāceļ izglītības, arī augstākās izglītības līmenis. Tas, tas viss ir saistīts arī ar darba tirgu. Un mēs Nevaram iedomāties, ka valsti specifiskām rekomendācijām mēs teiksim, varētu varbūt arī te iekļaut ieteikumus par transporta infrastruktūru. Un tad dalībvalsts kopā ar mums šos priekšlikumus pieņem un nodrošina arī līdzfinansējumu. Par operatīvo vadību tik uzdots jautājums. Es uzskatu, ka, lai uh, uh sekotu uh, projektu finansējumam, ir galvenais atbildīgais ir uh, DG Move, kolēģe Bulca, kas ir transporta komisāra, un par prioritāšu nosacīšanu 2050. gadam šeit galvenais ir parlaments. Tātad operatīvo vadību nodrošina komisija un uh, dalību valstu valdības, bet tādus strateģiskus tālajošus lēmumus uh, par prioritātēm nosaka parlaments, parlamenti, gan uh, Eiropas parlaments, gan uh, Nacionālais parlaments un to deputāti par privāto finansējumu. Man nav nekādi iebildumi, bet tomēr es konstatēju konstatēju, ka galu galā visu izrēķinot privātais finansējums izmaksā dārgāk nekā publiskais finansējums. Nu, mēs nevaram sev to melo, par to melot. Protams, ja ja privāti arī iegulda savus inženieru prasmes, tad ir labi, bet ja viņi tikai piedāvā naudu, tad viņi, protams, grib nopelnīt, un tas šīs cenas tikai uh, uh, paaugstinās. Inflācija, uh, kas ir netieši saistīta ar pašreizējo uh, situācija, tātad šie atbalsta uh, līdzekļi uh, Itālijai, uh, Grieķijai, Spānijai un arī varbūt Polijai un Ukrainai palielinās. Tātad mums ir jāveic šie solidaritātes pasākumi, mums ir uh, jārīkojas arī vidus jūras uh, reģionā uh, un uh, jādomā arī par migrācijas jautājumu risināšanu, par Frontex, jo šīs valsts viens paši netiks galā. Un par miljārdiem, kas paredzēti militārai mobilitātei, ir runa par to, ka Eiropa Uh, ir uh, straujāk virzās uz uh, aizsardzības savienību un lai militāro aprīkojumu tad varētu pārvadāt no vienas valsts uz otru. Esmu pārliecināts, ka, teiksim, ja būvējam tiltu par upi, kas var izturēt 60 tonnas miera laikos, nu, uh, Tad to var izmantot, tad miera laikos arī kravas transports un, un citi transporta līdzekļi, jo, uh, nu, uh, tā tad, uh, nu, es ne, nedomāju, ka var būt kaut kāda militāra infrastruktūra, kas ir paredzēta tikai militāriem mērķiem un ko civiliem mērķiem nevarētu izmantot. Nu, es domāju, ka mums šīs abas infrastruktūras ir jāsastāsta. Paldies! Paldies, Ettinger, es pateicos jums transporta komitejas vārdā par to, ka jūs pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni un arī iezīmējāt, kādā virzienā mums būtu jāstrādā, ka mums arī jāuzlabo sadarbības starp uh, komisiju un uh, parlamentu un nacionāliem parlamentiem, lai mēs kopīgi strādātu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Es, mēs var, varam jums aplaudēt, lai pateiktos par visu. Thank you. Thank you. Alors, mes chers collègues, Dargie kolēģi, man jums jāsaka, ka šī sanāks bija īsa. Es tad eh, var jums ko apsolīt. Nu, mūsu rīcībā vēl ir divas minūtes, ja vēlties uh, mani ieklausīties. Vēlos jums teikt, ka. Jūs redzat, ka budžeta lietās jūs mums esat vajadzīgi jums, jūsu dalībvalstīs, ir jāspēlē savu lomu, lai arī mēs šeit parlamentā, Eiropas parlamentā varētu veikt savu misiju. Vēlos jums apliecināt, ka transporta komiteja Eiropas parlamenta transporta komiteja ir stingri apņēmusies rūkē, rūpēties par to, lai ir pietiekami finanšu līdzekļi, turpināt darbu pie TNT, lai savienojumības instruments būtu savu uzdevumu augstumos un lai visās valstīs būtu izpildīts šis transporta mērķis, proti, lai pilsoņi varētu brīvi pārvietoties ikdienā. Arī tas ir mūsu mērķis. Un jārīkojas tā, ka ne, neaizmirstu arī kravas pārvadājums, lai pārvadājumi rīt varētu notikt labāk. Mums nav jāprezē inovācija. Tulku paziņojums. Tulkiem ir jūs jāinformē, ka trešo nedēļu turpinās darba strīds par jaunajiem mums vienpusēji uzspiestajiem darba noteikumiem. Par spīti tam, ka mēs vairāk kārt esam piekāpušies, vadība nav mēģinājusi ar mums sazināties, lai konfliktu atrisinātu. Šajā sanāksmē vairāk kabīņu tulki rekvizēti līdz ar to strādā piespiedu kārtā, lai apliecinātu mūsu solidaritāti ar kolēģiem tulkiem, kur tiesības streikot mūsuprāt tiek pārkāptas, un lai nepieļautu diskrimināciju attiecībā pret dažām valodām deputātiem, nerekvizēto kabiņu tulki ir izlēmuši neīstenot darba pārtraukšanu, kas šodien bija paredzēta. Ar nožēlu paziņoju, ka mēs neturpināsim tulkot pēc, pēc oficiālā sanāks beigu laika. Tulkošana beigsies tieši 18.30. Paldies par uzmanību! Dans les années à venir, ce sera plutôt deux fois par an. Mākajos gados es domāju, ka mums vajadzētu tikties eh, biežāk divreiz gadā, lai nodrošinātu lielāku kohēziju un viedokļu apmaiņu. Priekšsēdētāji pateica stūkiem un aicina mums eh, nevajag baidīties, mums jābūt drosmīgiem, neatlaidīgiem, jācīnās par eh, pietiekam budžetu transporta nozarei, un mums tas izdosies. Liels paldies! Jā.